So, dear colleagues, half past two. Kolēģi, atsāksim darbu. Sāksim mūsu pēcpusdienas darba sesiju. Mums ir ļoti interesanta komiteja, Inta komiteja. um. Esam arī ļoti slaveni. Un nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir 14 punkts. Tātad viedokļa apmaiņa par ES un Austrālijas tirdzniecības nolīgumu. Un kā jau mēs eh, nolēmām no sākuma, mēs skatīsim atsevišķi Jaunzēlandes gadījumu, tas būs 15. punkts, un atsevišķi runāsim par tirdzniecības nolīgumu ar Austrāliju. Es eh, esmu pārliecināts, ka eh, arī nākamie runātāji ļoti labi paskaidros tieši, kāpēc mēs nodalām šos jautājumus, lai arī abi divi šie nolīgumi stāsies spēkā vienā un tie pašā datumā. Un eh, mandātā apstiprināšana abiem nolīgumiem prasīja zinām laiku. Tas bija ilgāk nekā mēs bijām paredzējuši. Tomēr tas viss ir noticis un sarunas ir uzsākušās. Un, un es Nu, cik es atceros, pirmais eh, sarunu rauns notika Briselē jūlī mēnesī. Un tāpēc es gribētu arī atzīmēt, ka galvenā mm, pārunu vēdēja Koninkuns arī ar mums šodien ir un došu viņa vārdu uzreiz. Paldies! Lielas paldies! tiešām bija nepieciešams eh, zināms laiks, eh, lai apstiprinātu šos mm, sarunu mandātus, un mēs tos apstiprinājām arī maija sāk, sākumā, un tad komisijas um, pārstāvis īsi pēc manda, apstiprinātā mandāta saņemšanas uh, devās uz abām šīm valstīm. Mums arī bija um, sarunas sākšanas uh, tāds pasākums, un tā bija brīnišķīgi iespēja mums satikties uh, in kamera ar daudziem sarunu um, partneriem. Mēs tikāmies ar tā laika valstu premjerministriem. Un um, tā bija ļoti laba misija, ko organizēja komisija, un mēs izanalizējām, sapratām visus riskus no sākuma Austrālijā. Mēs bijām, un um, šī saruna tiešām šī um, misija, kas notika no 2. līdz 6. jūlijam, šī atmosfēra tika radīta kā ļoti uh, laba, un mēs izveidojām daudzas darba grupas pēc eh, pirmās tikšanās kārtas. Daudzās no šīm te daudzajām gru, darba grupām mēs runājam par dažādiem eh, politiku aspektiem, mēs runājam par visām sadaļām. Eh, un ne, tas bija vēl līdztekus vispāriem noteikumiem, par ko vēlāk mēs runāsim. Mēs runājām ļoti intensīvi. Mēs uh, gribējām, lai priekšlikumi dažādās jomās parādītos gan izvienlaicīgi, lai mēs varētu ķerties pie būtības uzreiz. No Austrālijas puses eh, viņi arī iesniedza eh, savu tekstu, un no mūsu puses arī bija priekšlikumi 12, kas bija tiešsaitē, un lai arī mums bija šīs Un, eh, tātad mēs ņēmām vērā dažādas eh, nozars, un bija ļoti labi piesaistīt ekspertus no abām pusēm, un abušu eksperti tiešām varēja apspriest dažādu politiku sarežģītākos aspektus. Tad um, mēs noteicam arī apjomu un cik aptveroši būs uh, nolīgums, um, par to mēs runājam. Tātad visumā varētu teikt, ka mums bija ļoti atvērts, ļoti labas uh, diskusijas, bija arī labas saskaņas sasaisti starp sarunvedējiem. Tiešām var redzēt atšķirību, uh, kad Um, jūs runājat ar tik uh, lieliskiem profesionāļiem sarunvešanas ziņā, kā Austrālijas un Jaunzēlandes kolēģi, tad uzreiz um, mēs redzam, kā virzās uz, ā, uz priekšu raiti um, sarunas. Un, eh, lai arī mums eh, bija daudzas eh, tāda līdzīgas domas par sadaļām, tomēr mums, mēs zinām, ka ir arī problemātisks joms, un mēs ļoti labi apzināmies, kas tās ir par problēmām. Protams, šeit mēs runājam vispirms par lauksaimniecības jautājumiem, par cukuru un piena produktiem. Piena produkti vairāk attieksies uz Jaunzēlandi, arī ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, iepirkums publiskais, arī sanitārie fito fitosanitārie jautājumi Austrālijas gadījumā. Eh, tās ir tās smagākās jomas. Un mēs eh, arī eh, norunājam mūsu kalendāro grafiku, mums būs vesela rinda video konferenču, jo īpaši tādās jomās. Uh, kur mums vēl nav priekšlikuma pēc būtības, ar tekstu. Tātad pēc tam 24. septembrī mums ir paredzēta tikšanās ar galveno sarunvedēju no Austrālijas. Tas notiks šeit, mums būs starpsesiju, e, starpsesiju sanāksme. Mēs arī tad ņemsim vērā videokonferencē redzēto un dzirdēto. Un tad mēs pāriesim pie otrā saruna kārtas. Tas, tā sāksies 19. novembra nedēļā un tas ar, ar notiks inkamera formātā aizslēgtām durvīm. Kopumā varētu teikt, ka sākums ir ļoti labs, tieši tā kā mēs to arī bijām paredzējuši, un labs tāds entuziasms no visām pusēm, gan no tiem, kur mēs, ar kuriem mēs runājam ar slēgtam durvīm, gan arī atvērtā formā. Es gribētu pateikties arī parlamentam, Inta komitejai īpaši par šo atbalstu, ko jūs sniedzat. Uh, Eh, sarunām par tirzniecības nolīgumu. Eh, un šiem sarunu aspektiem tas ir eh, ļoti, ļoti svarīgi, jo mums ir dažādi partneri, ir interesēti es operatori, ir ļoti daudz nozars, kur mūsu pozīcijas ir stipri līdzīgas. Mēs droši vien arī no savas puses ņemsim vērā brīvās tirniecības nolīguma attīstības aspektus un visus saistītos jautājumus. Uh, Um, tas ir ļoti svarīgi sniegt šo signālu esošajā tirznieciskajā gaisotnē. Um, mēs gribam noslēgt brīvās tirniecības nolīgumu. Mēs tiešām parādām visiem, ka mēs gribam spēlēt pēc godīgiem, vienotiem eh, spēles noteikumiem, un tiešām tas vienmēr ir ļoti svarīgi, un eh, signāls ir jāsūta. Lielas paldies, Koniņa kundze, un tagad došu vārdu referentes kungam, Moises kungam. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies eh, galvenais sarunvedēji, paldies arī Austrālijas vēstniekungam, kas atrod šajā zālē. Eh, šeit mm, šī saruna ir ļoti saulēcīga, ir eh, noslēdzies pirmais sarunu rauns un par, ir paredzēti ļoti daudz saprasīju pasākumi septembrī, oktobrī. Kā sarunvedējs kundze jau noteica, ir mm, mums zināms tagad sarunu konteksts un Eiropas parlaments kopš 2016. gada jau ik gadus trīs reizes pieņēmis rezolūciju, kurā ir pausts stingrs atbalsts šīm sarunām ar šo ļoti svarīgo partneri. Uh, te ir arī mm, zinām problemātiski jautājumi, bet jāsaka, ka tas nav unikāls gadījums, nav neatiec tikai vienīgi uz Austrāliju. Šīs sarunas uh, mums sniedz lielisku iespēju, gan mums, gan Austrālijā mēs varam attālināties uh, no šī fokusa uz lauksaimniecību, kas bija diezgan vienpusīgs, šāds akcents dominēja pagātnē, lai gan joprojām lauksaimniecība ir ļoti svarīga saruna daļa, tomēr tā nav vienīga un būtu arī pareizi atzīmēt, un arī tas izriet no mans eh, profesijas. Mēs runājot par lauksaimniecības eh, reformām, esam pavirzījušies ļoti tālu mūsu attīstībā. Eiropas Savienība nav vairs klišejiska eh, tāda mm, kopiena, kas ieciklēs tikai uz lauksaimniecību. Jūlijā kopā ar priekšstādāju Langen un mēs ar citiem kolēģiem, mēs arī tikāmies ar Kosgrava kungu, gubernatoru no Austrālijas, un arī viņš rādīja savu atbalstu šīm sarunām, un atbalstu nu, mēs saņēmām arī no Eiropas uzņēmējiem, ar kuriem mēs tiekamies regulāri. Un šādā gaisotnē es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka notiek arī konsultācijas tieši saistē, ka šī iespēja ir līdz 7. septembrim. Konsultācijas ir ar uzņēmējiem, komisija ir iniciātore. Es aicinātu visus ieinteresētos interesētos uzņēmējs piedalīties šādā viedokļu aptaujā. Un tagad es uzdošu jautājumu komisijai pēc šīs viedokļa apmaiņas, vai jūs plānojat publiskot un kād šos rezultātus? Jo man un citiem parlamentāriešiem būtu ļoti svarīgi zināt, kā nor, noritēs šī viedokļa apmaiņa un ko domā mūsu uzņēmēji par šo nolīgumu. Droši vien zināsiet, ziņojums pēc pirmās saruna kārtas. Uh, E, e, skaidri e, mēs redzam, ka abās pusēs strādā profesionāļi, ir noteikts darbības apjoms, abas puses skaidri apzinās, par ko ir runa, tātad mums ir visi ingredienti, lai būtu labs un ātrs progress. Kā jau minēju, ir arī, arī tāds sarežģītāks joms piemēram, lauksaimniecības produktu pieeja tirgumu, ko mēs dodam uh, Austrālijai, tālāk eh, geogrāfiskās norādes, iepirkums, SPS, un eh, tad mm, vēl viens jautājums abām pusēm ir šāds Vai ir jau parādījušies kaut kādi risinājumi iedīgļi šajās sārunās, vai mēs varam sagaidīt, ka šīs sarunas būs ātras? Šeit es gribētu atsaukties uz Junkeru paziņojumu pagājušu rudenu. Runāšu tagad par kalendāru. Otrā kārta iesāksies tikai 19. novembrī, un oficiāli Vācijā šīs kārtas ir diezgan tālu viena no otras. Es saprotu, ka daudz ir starpsasīt darbs, bet um, Junkers jau ir paziņojis par savu kalendāru, uzskat, ka ir iespējams izpildīt uh, šos kalendāros mērķus šai, šī nolīguma sakarā. Uh, kad nu, notiks kaut kādi administīvie jautājumi, nomaiņa un uh, tālāk ir ir arī divpusējā dimensija, sanāksmes viena aiz otras. Ir vēl process par ekonomisko nolīgumu. Vai jūs šos divus procesus, tirzniecību un ekonomiskās varniecības, turēsiet kopā vai atsevišķi, vai kā tas būs? Un visbeidzot, konteksta ziņā pēdējie politiskie notikumi. Uh, Austrālijā, kādā veidā un ja vispār tas ietekmē sarunu kalendāru un sarunas pēc būtības. Liels paldies, ja kāds labā pusē varētu atbildēt par šo jautājumu. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, ļoti interesanti jautājumi. Tagad es došu vārdu ēnu referentiem katram divas minūtes. Karolīna. Pavisam īsi, sirsnīgi sveicu jūs eh, šeit pie mums parlamentā, sveicu arī vēstnieku. Lielas paldies par eh, jūsu izteikumiem. Protams, ka mēs ar ļoti eh, lielu interesi gaidījām pirmo sarunu kārtu un tās rezultātus. Gribētu vispirms pieminēt, kā mēs priecājamies par cauradzmību, par to, ka tika publiskots sarunu mandāts, un mēs ceram, ka arī tālāk sarunās tiks nodrošināta cauradzmība, tiks informēti pilsoņi. Mēs Ceram līdz ar to uz interesantām sarunām un rezultātu prezentēšanu. Es domāju, ka tam vajadzētu attiekties uz visām sarunām. Uh, Man ir pāris jautājumu. Jā, tas attiecas gan uz Jaunzēlandi, gan uz Austrāliju. Jūs teicāt, ka jūs diskutējāt par visām sadaļām. Es gribētu zināt, kāda pašlaik ir situācija attiecībā uz paka pakalpojumu liberalizāciju. Vai jūs izvēlējāties pozitīvā vai negatīvā saraksta pieeju? Gribētu runāt arī par lauksaimniecību. Jūs noteikti zināsiet, ka ir pieņemta rezolūcija, kurā ir norādīti dažādi sensitīvie produkti kuri, kuriem nevajadzētu būt par sarunu priekšmetu. Es gribētu zināt, ko par to domā Austrālija un ko par to domā sarunu partneri. Tāpat arī es gribētu runāt par ilgspējīguma sadaļu un par šīs sadaļas stiprināšanu. Es gribētu saprast, vai tiek domāts arī par sankciju mehānismiem. Mēs zinām, ka Austrālija ir uh, um, transa um, klusā okeāna partnerības um, strateģiskais partneris. Un šeit tiek runāts arī par darbu un vidi. Mēs vēlamies saprast, vai tiks paredzētas sankcijas pār pārkāpumiem un um, kā tas izskatīsies no Eiropas Savienības puses, ja uh, Eh, nekādas problēmas no Jaunzēlandes vai Austrālijas puses netiks eh, konstatētas. Gribētu zināt arī, vai korupcija ir iekļauta, tāpat arī gribētu zināt, vai tiks runāts par izvairīšanos no nodokļiem un mm, krāpniecību nodokļu jomā. Gribētu saprast, eh, kādi, būt šie, būt, kādi būs šie nosacījumi, un arī gribam iesaistīt sievietes tirzniecības nolīkumos, lai saprastu, kā tas viss ietekmēs sievietes. Uh, Protams, ka profilakses princips ir ārkārtīgi būtisks. Gribētu zināt, ko Austrālija darīs attiecībā uz dažādiem piesardzības pasākumiem. Lielas paldies no EKR Maklārkins kundze. Jā, EKK grupa vienmēr ir atbalstījusi šīs sarunas ar uh, Austrāliju un, protams, Jaunzēlēnu, bet pagaidām par Austrāliju izteikšos. Mēs tiešām esam ļoti gandarīti redzēt, ka pirmā kārta ir noslēgusies. Mēs tiešām arī apsveicam šo vēlēšanos no abām pusēm turpināt diskusijas, kas ir izrādījusies dažādās darba grupās, sarunās par nākotni šim nolīgumam. Ir parādījušies arī priekšlikumi, un es uzskatu, ka ir ļoti ļoti svarīgi mm, komisija nezaudēt intensitāti un atbalstu šīm diskusijām. Un ļoti ceram, ka šīs sarunas turpināsies un jādara viss, lai mūsu darbs tiešām iekļautos visātrākojos darba grafikos. Mm, bet mm, par Austrāliju turpinot Moiziskunga teikto, mums ir jautājums, vai jūs esat saņēmuši E, saņēmuši šo informāciju saistībā ar vadības maiņu, vai tas kaut kādā veidā ietekmēs sarunu mandātu? vai komisija varēs nākamajā kārtā piedāvāt mūsu priekšlikumu tirgus piekļuvēji. E, tas ir tāds specifisks jautājums. Un vēl vai ir iespējams arī iekļaut digitālās tirzniecības sādaļu. Uh, Mēs eh, arī uzskatām, ka Jaunzēlandē nolīgumā mēs varētu tie, tiešām šeit izdarīt tādu revolucionāru izrāvienu, vēl jau, ka mums eh, ir jādomā eh, par to, kā, kā izmantot šo labo pieredzi mūsu sarunās, ko vēda Eiropas Savienība. Katainēn kundze no Aldes ir nākamā runātāja. Liels paldies! Es uh, Esmu ļoti priecīga, ka beidzot mēs esam uzsākuši sarunas ar Jaunzēlandi un ar Austrāliju. Um, šīs valsts ir ļoti nozīmīga tirdzniecības partneri Eiropas Savienībai, un tāpēc es esmu pārliecināta, ka, lai arī globālā situācija ir sarežģīta, mēs tomēr varēsim noslēgt ļoti labu nolīgumu ar abām šīm valstīm, un no tā iegūs abas puses un visi iesaistītie. Uh, Mūsu kopējais mērķis visām trim valstīm ir tālāk attīstīt pasaules tirniecības organizācijas ietvaru. Un es domāju, ka mums ir tiešām jāstiprina šī uzticēšanās pasaules tirniecībai un kopīgiem spēkiem mēs tiešām spēsim arī nosargāt kopīgos noteikumus. Ļoti svarīgi atcerēties, ka, lai arī šīs valsts ir ļoti līdzīgas, tomēr mēs šeit runājam par diviem atsevišķiem nolīgumiem, jo īpaši tas ir svarīgi lauksaimniecības nozarei. Mums ir jādara eh, jādomā par to, lai kumulatīvais efekts būtu līdzsvarots lauksaimniecība būtu pats um, tāds jūtīgākais jautājums, un mēs gribam darīt visu, lai ražotāji intereses būtu aizsargāts. Ko domā par to komisija? Uh, komis, uh, Austrālija ir viena no ātrāk augošajām ekonomikām visā pasaulē. Uh, Austrālija ir arī nopietnas konkurence Eiropas Savienībai. Arī Jaunzēlanda attīstās ātri. Un es grib, gribētu arī apsveikt Jaunzēlandi ar tādu visaptverošo tirdzniecību visiem darba kārtību, kas ir pieņemta, un mēs redzam, ka Jaunzēlanda ir aizvien redzamāka starptautiskā apritē. Jaunzēlandes um, pieeja atbilst Eiropas Savienības pieeja, ko mēs esam demonstrējuši iepriekšējos nolīgumos. Es Ļoti ceru, ka mēs ātri virzīsim sarunas ar partneriem. Paldies! Voknekungs tālāk no zaļo partijas. Dank. Die Absicht. Paldies! Jaunās Austrālijas valdības eh, nolūks eh, atkāpties eh, no Parīzes vienošanās uztrauc ne tikai Austrāliju. Austrālija ir lielākā ogļu eksportētāja pasaulē, Un um, pēc uh, pēdējās sarunu kārtas uh, sagatavotajā ziņojumā es saprotu, ka savstarpējā prakse um, apmainīties ar starptautiskiem nolīkumiem saistās ar tālāku pasākumu apspriešanu. Man interesētu, kas īsti uh, tas ir. Otrs jautājums. Ko darīs komisija, ja Austrālija patiešām atkāpsies no Parīzes vienošanās? Vai tā mums būs sarkanā līnija sarunās? vai arī mēs to vienkārši tā akceptēsim. Es uzskatu, ka kā lielākajam tirniecības blokam pasaulē mums ir jāuzņemas arī zināma atbildība, un uz to es gribēju norādīt. Paldies! Like the... Es gribētu atgādināt komisijai šajā kontekstā, ka Jūlija plenārsēdē Eiropas eh, parlaments pieņēma rezolūciju, ko atbalstīja lielākā daļa politisko grupu. Un eh, tur eh, tika teikts šajā rezolūcijā, ka nevajadzētu slēgt nevienu no līgumu, ja nav, ja nav pieminēta klimata, klimata saruna. Tālāk Mineras kundze. Paldies! Es gribētu pateikties eh, Konings kundzei un vēstniekam, paldies referenta kunga. Sarunas ar Austrāliju ir sākušās, un es jau teicu, ka man nav nekas iebilstams ne pret Austrāliju, ne pret Jaunzēlandi. Man, kas man nepatīk, tas ir transports, kas eh, tagad um, braukā ap visu zemeslodi, un tas nekādā ziņā neatbilst Parīs nolīguma noteikumiem, un arī Austrālija tagad runā par to, ka nevajadzētu šo nolīgumu atbalstīt. Mums jādomā par to, cik maksā visādu produktu transportēšana, jo uzņēmumu darbība visā pasaulē būs lētāka, ja jūs svītroties ārā transportēšanas izmaksas. Vai jūs par transportu runājat šajās sarunās? Mēs eh, esam dažādās pasaules malās, kāda mums interesē, kā tas tiks risināts šī transportēšana. Eh, tas ir svarīgs aspekts, un ka, vai transports tiks iekļauts sarunās? vai par transportu runās jau no paša sākuma? Un par uzņēmumu un pilsoņu interesēm mēs runājam, bet īstenībā mēs redzam, ka ir iesaistīti tikai uzņēmumi, un informācija nav publiski pieejama, pat parlamenta locekļiem tā nav pieejama. Mm, ir tikai kaut kādas formalizētas norunas ar multinacionāliem uzņēmiem. Kādā veidā jūs ņemsiet šo te aspektu vērā sarunās? Vai būs kāda iespēja kaut ko ietekmēt ārpus parlamenta? Paldies. Yeah, um, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt eh, Minēra kundzi pēc vasaras pārtraukuma. Es nerunāšu par diētu, bet drīzāk par tiesu, medi, tiesu aspektiem. Eh, divi jautājumi, par ko Austrāliju adresēja komisijai. Eh, par Ausvaldi runāt, kā ir ar cilvēku brīvu kustību pārvietošanos starp uh, Austrāliju un Eiropas Savienību? Vai šāda brīva pārvietošanās uh, ir uh, vispār diskutēta? Vai tiek piedāvāts ieslēgt, iekļaut klauzulu par personu pārvietošanos starp ES un Austrāliju? Tas būtu uh, Eh, tikai normāli, bet šķiet, ka viņiem tiek piedāvāta piekļuvēt mūsu tirgiem bez brīvas pārvietošanās klauzulas. Otrs jautājums, vai kādreiz sarunās ir parādījies tāds aspekts, ka Austrālijai vajadzētu maksāt par piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu, jo eh, tāda ir situācija ar apvienoto karalisti, tas tiek prasīts no apvienotās karalistes. Un kāpēc? kāpēc eh, komisija ir pret eh, apvienoto karalisti tiek pieprasīt 40 miljardi vai eiro vai sterliņu mārciņām. Tagad, mārciņām eh, tagad apvienoto karalisti ir jāmaksā par piekļuvu tirgumu, bet kā ir ar Austrāliju? Vai viņiem arī būs jāmaksā? Tālāk nākamais jautājums. Pēc pirmās sarunkārts tika publiskots ziņojums, un es īpaši tur neredzu atsaudzi uz sarunu gaitu, kādi priekšlikumi parādījās tieši saistībā ar lauksēmniecības precēm. Lauksēmniecības jautājums ir ļoti sarežģīts mm, elements mm, tirzniecības līgumos. Es redzu atsauci uz enerģētiku un izēvielam. Varbūt tas ir lauksaimniecība, bet kāda tad ir pozīcija īsti saistībā ar šo tātad lauksaimniecību? Un par tekstu. Eiropas parlamenta tekstā ir pieminēti lauksaimniecības produkti. Ta, tas ir 19. Tā, 19, 19 G punkts vai J, 19 J. Bet kā ir ar, ar faktiem. Lieta tāda, un tas ir ļoti būtiski manai valstī. Tad, kad mēs iestājāmies 95. gadā Eiropas Savienībā, uh, uz to brīdi pārejas eh, nolīgumi jau bija beigušies. Mums uz to brīdi bija noslēgts nolīgums ar Austrāliju. Mēs to anulējām. Eh, un viens no pamatojumiem bija šāds, ka ir daudz vieglāk eh, runāt Eh, divpusēji par tirzniecības nolīgumiem, un tagad pagājuši 40 gadi mēs esam turpat sākuma punktā, bet uh, es ļoti gribētu, lai jūs atbildētu uz maniem jautājumiem, īpaši par lauksaimniecību. Tālāk uh, došu vārdu Austrālijas vēstniekam Eiropas Savienībā. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies komisijai, paldies referentiem par komentāriem. No mūsu skatu punkta tā bija pirmā kārta, un tāpēc mēs veltījām daudz laika. Tieši tādiem formāliem jautājumiem, kā mēs vedīsim sarunas, kādā laika ietvarā, kā mēs veidosim programmu, kas novedīs pie līguma noslēgšanas Es piekrītu ko, eh, Konīgas kundzes eh, izteikumiem, ka atmosfēra bija konstruktīva. Mēs, eh, mums bija arī aptvēruma noteikšana sanāksmes. Nu, šis aptvērums, tā noteikšana arī palīdzēja vest šīs sarunas. No mūsu puses mēs gribam, lai tas būtu ambicios, visaptverošs nolīgums, jo šobrīd tirzniecībā ir daudz dažādas problēmas, spiediens, šaubas. Uh, Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Austrālija un Eiropas Savienība ļoti skaidri paustu savu vēstījumu un atbalstu tirtniecībai, kas balstītos uz noteikumiem, kas atbalstītu investīcijas, lai tirtniecība ir atvērta un godīga. Ir noteikti jautājumi, kas ir vairāk problemātiski, tomēr mēs meklēsim ceļus uz priekšu, meklēsim risinājumus tādus, kas būtu pieejami, pieņemam abām pusēm pusēm. Tad eh, šeit izskanēja vairāk jautājumu, centīšos atbildēt uz tiem. Vispirms par jaunu Austrālijas valdību. Jā, tieši Morisona kungs ir mūsu jaunais premjers, un tad tirzniecības investīcijas ministrs Birmingems un, un Pēna kungs ir, at, ir atbildīgs par lauksaimniecību kā ministrs. Un Morisona kungs eh, premjers tātad ir paudis gatavību atbalstīt iepriekšējo kursu attiecībā uz ārvalstu politiku un tirzniecību. Tad eh, tādā ziņā šeit ir turpinājums sagaidāms. Es eh, Ehm, man nav nekāds publisko Birmingama kunga materiāls, kas būtu publiskots, bet ehm, esmu konsultējies ar valdību kopumā un mēs varam apgalvot, ehm, ka visa valdība kopumā turpinās aizstāvēt šo te nolīgumu. Jautājums par Parīzi un klimata pārmaiņām Parīzi nolīgumu. Es tiešām esmu pārsteigts dzirdot šeit komentāru par to, ka jaunā Austrālijas valdība vēlas atkāpties no Parīzes nolīguma. Austrālija ir tāda valsts, kas vienmēr pilda savus uh, starptautiskos solījumus. Mēs esam parakstījušies zem Parīzes līgumu un mēs noteikti pildīsim savu saistības. Mēs arī esam apņēmušies atbalstīt globālo rīcību. Uh, tālāk jautājums par sarunu kalendāro grafiku. Mūsu nostāja ir tāda, ka šeit nav noteikts gala termiņš, kad mēs pabeigsim šīs sarunas. Mēs gribam tiešām, lai rezultāts būtu aptverošs, pēc iespējas eh, pilnīgāks, un tāpēc ir ļoti svarīgi nezaudēt eh, kvalitāti, dzenoties pēc ātrāka tempa. Bet tāpat laikā mēs uzskatām, ka progress, ātrs progress ir iespējams, un pirmā kārta jau skaidri norādījis to, ka mūsu cerības ir pamatots par lauksaimniecību. Es jau teicu, ka mūsu pieeja ir noslēgt visaptverošu līgumu, un e, tāpēc arī a priori atsevišķu produktu vai izstrādājumu izslēgšanu no kopja aptveruma nav konsekventa pieeja. Un strādā tikai ar mazāku paketi, kas ir pieejams Es tomēr domāju, ka mums no paša sākuma jādomā par to, lai rezultāts būtu pēc iespējams, pēc iespējas aptverošāks. Um, par pakalpojumiem mēs uzskatām, ka arī šeit jāveido stingrs atbalsts, lai būtu draudzīga caurskatāma vīde tirdzniecībai ar pakalpojumiem, lai būtu abām pusēm, abu valstu pusēm vienāda interesētība, tīpaši šeit svarīga digitālā tirdzniecība. Mēs tāpat kā Eiropas Savienība gribam arī atbalstīt šīs normas, ka valdībām ir tiesības regulēt šos jautājumus no abām pusēm. Un lūk tādi komentāri. Mums ir divpusēji centieni, bet bez tam ir arī mūsu darbs Pasaules tirniecības organizācijā, kur ir tāds daudzvalstu konteksts, un mēs varam ne tikai uh, E, izpildīt normas, bet arī strīdu nu, izšķiršanas konteksts ir pieejams, un mēs atbalstam arī šos noteikumus, pēc kā darbojas Pasaules Simnisības organizācija. Paldies, Kaunīgas kundze! Thank you very much! Paldies! Lielas paldies arī par visiem uzdotajiem jautājumiem! Sākšu ar vienu no pirmajiem jautājumiem. Kāpēc vajadzēja nodalīt sarunas um, ar Jaunzēlandi un ar Austrāliju? Es domāju, ka tas ir acīm redzami. Mēs šeit runājam par divām atšķirīgām ekonomikām, par divām atšķirīgām tirzniecības politikām. Un, protams, kā atšķirsies arī prioritātes Jaunzēlandē un Austrālijai. Tāpat arī mūsu prioritātes pret šīm divām valstīm būs atšķirīgas. Mums, protams, ir uh, Eh, jāpieņem dažādi lēmumi, un šis eh, lēmums par sarunu sadalīšanu tika pieņemts pirms ļoti ilga laika. Esmu pārliecināta, ka tā ir pareizā pieeja. Un, protams, ka mums būs jāapskatās arī, kā šīs sarunas attīstīsies tālāk. Vēstnieks jau pieminēja, ka mūsu mērķis ir nodrošināt pēc iespējas ātrāku progresu sarunās ar Austrāliju. Es vēlētos arī šeit atbildēt uz jautājumu par laika grafiku. Protams, kad priekšādātājs Junkers nāca klajā ar savu paziņojumu, mandāts vēl nebija apstiprināts. Tas aizņēma vairāk laiku, nekā bijām cerējuši. Eh, pirmā kārta notika ļoti ātri, otrā kārta būs novembrī, bet, eh, kā jau es norādīju, sagatavošanās darbs eh, ir noticis visu laiku. Mēģinam virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Sākām mm, daudz vēlāk nekā cerēts, un ir bijuši arī daudz šādi notikumi. Protams, ka tas rada ļoti daudz izaicinājumu. Tātad tas, par ko mēs izmādātu. Par tiešsaistes konsultācijām Parasti ir vajadzīgi kādi 2-3 mēneši, lai saliktu kopā visas atbildes. Daži eh, no uzņēmumiem vai organizācijām var arī lūgt, lai viņu sniegtā informācija netiktu piedāvāta um, visiem. Uh, bet eh, citādi mēs mēģinām būt eh, visnotaļ atklāti. Protams, tas ir atkarīgs no tā, cik daudz atbildes esam saņēmuši. Dažkārt mums ir vienkārši jāapkopo atbildes, lai visu iekļautu. Protams, ka esam gatavi šo informāciju nodot tālāk un ieviedot arī internetā. Par eh, rezultātiem pēc pirmās sarunu kārtas domāju, ka būtu pāragri par to runāt. Tā kā teksts tika iesniegts pārāk vēlu, abas puses ir eh, sākušas apstrādāt šo informāciju, sākušas reaģēt uz sagatavoto tekstu un, protams, pārāk arī ir domāt par risinājumiem. Esmu pārliecināta, ka abām pusēm prātā jau ir eh, dažādi risinājumi, bet mēs varēsim tos izvērtēt tikai tāda, kad sarunas turpināsies. Par eh, pirmo piedāvājumu apmaiņu. Mēs sākām par eh, to diskutēt un sākām runāt arī par piedāvājumu parametriem. Bet eh, es eh, ceru, ka šī pirmā apmaiņa ar piedāvājumiem varēs notikt novembrī. Mēģinām šeit paralēli runāt par vairākām sadaļām, par kurām turpinās sarunas, un noteikti, ka septembrī galvenā saruna vedēja jums varēs par to labāk informēt. Bet, eh, protams, mums ir jādomā arī par dažādām videokonferencēm, ko varētu norganizēt. Mums vissvarīgākais aspekts ir eh, geogrāfiskās norādes, tāpat arī lauksaimniecības tirgus piekļuve Un es eh, domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt arī tādu kā paralēlismu Mums eh, nevajadzētu tagad iedzināties detaļās, mums vienkārši tādu vēl nav. Bet es uzskatu, ka mēs varam šeit eh, saskatīt tādu kā zināmu paralēlismu sarunu sadaļās, jo tās, mūsuprāt, ir cieši saistītas. Tirniecības politikas dialogs pēdējos gados ir eh, turpinājies nepārtraukti ar Austrāliju un arī ar Jaunzēlandiju. Šis, šie pasākumi notiek blakus, mēs eh, nemēģinam iedziļināties eh, tajos, eh, spriežot par brīvās tirdzniecības nolīkumu. Protams, ir arī dažādi divpusēji jautājumi mm, blakus PTO jautājumiem, un par tiem mēs varam apspriesties, ja tie ir mūsu uzmanības vērti. Protams, ir arī interesanti paskatīties, kas notiek citās sarunās, ja tās interesē abas puses. Pašlaik mūsu mērķis ir turpināt abas eh, šīs sarunas, un eh, tas te varētu būt runa par vienu sanāksmi gadā. Par pakalpojumiem teksts vēl nav sagatavots. Mēs vēl neesam izlēmuši par pakāpojumu sadaļas struktūru. Mēs, protams, saprotam, ka uh, Austrāļi dod priekšroku negatīvam sarakstam, ja runa par pakāpojumiem. Mums jau ir šāda pieredze, bet lēmums vēl nav pieņemts par to, kā mēs rīkosimies. No otras puses, mēs esam bijuši iesaistīti TISA sarunās, un es domāju, ka mūsu ambīcijas ir daudz. Uh, lielākas ieruna par pakāpojumiem, un tāpat arī mums šeit jau ir pamati, uz ko to visu var atbalstīt. Cerams, ka mēs varēsim arī tālāk apspriesties par mm, parametriem attiecībā uz pakāpojumiem un investīcijām, un tātad tas varētu notikt nākamajā sarunu kārtā kaut kad 19. gada sākumā. Bet, protams, to, par to vēl ir jāapspriežas ar galveno sarunu vedēju. TST Es domāju, ka ziņojumā jau varējāt izlasīt, ka esam šeit iekļauši galvenos iedzienus apspriešanai, un mēs balstāmies uz 15 punktu rīcības plānu, kur ir runa par labāku teistē sadaļas īstenošanu. Šeit vēl nav paredzētas sankcijas, mēs drīzāk liekam uzsveru uz to, kā ar šo 15 punktu palīdzību īstenošanu uzlabot. Parīzes vienošanās. Uh, I... Komentāri zālē bez mikrofona. Uh, as regards the Paris Agreement. Par Parīzes vienošanos. Arī šeit notiek paralēlas diskusijas. Mēs ļoti labi sapratām teikto, un komisijas nostāja ir tāda, ka Parīzes vienošanās ir jārespektē un pilnībā jāīsteno. Neapšaubāmī mēs vēl redzēsim, kas notiks ar tekstu, bet es ceru, ka ietekme būs minimāla. Par korupciju, par korupcijas nodaļu. Kā jūs zināt, esam sagatavojuši korupcijas nosacījums, tie tika iesniegti Meksikā, uh, un vēlāk arī Čīles nolīgumā. Ja runa par eh, dzimumu nosacījumiem, tad eh, tas būs pilot eh, jautājums Čīles nolīgumā. Pašlaik mūsu mērķis nav iesniegt korupcijas vai dzimumu nosacījumus Austrālijas sarunās. Es arī īsti nezinu, vai Austrālija vai Jaunzēlande ir tās valstis, kur uh, mēs saskatām lielus korupcijas riskus. Mūsu mērķis ir neiesniegt šos punktus tekstā. Par uh, digitālo tirdzniecību ziņojumā jau redzējāt, ka uh, bija diskusijas par to, kā mēs risinām šos DigiTrade e-komercijas jautājumus. Uh, Nākamajā sarunu kārtā tas būs viens no svarīgākajiem apspriežamajiem punktiem. Bet, protams, ir skaidrs, ka eh, par šo tēmātu eh, punkti tiks sagatavoti. Kā jau es minēju, mums ir eh, jāraugās tālāk, kā progresēs sarunas. Par atsevišķu apspriežu iespēju ar daudzpusējām organizācijām. Esam iesaistījuši ārkārtīgi daudz pilsoniskās sabiedrības organizācijas un arī uzņēmumus. Mums ir daudz un dažādu mehānismu, kā konsultēties ar pilsonisko sabiedrību. Mm, to mēs darām ar eh, SI un ar konsultāciju palīdzību. palīdzību. Mēs patiešām redzam, kā pilsoniskā sabiedrība ir ļoti atvērta un mēs eh, turpināsim eh, rīkoties šajā saistībā tieši tāpat kā citur. Par eh, pārvietošanās brīvību nē, šādu punktu nav. Mēs, protams, šeit esam izvēlējušies modu 4 daļu, ja runa par tirzniecību un pakāpojumiem. Un šeit teksts jau ir mm, sagatavots, un, protams, te ir runa par uzņēmēju brīvu pārvietošanos un par to, ka netiek likti šķēršļi investīcijām, bet uh, kopumā brīva pārvietošanās pilsoņiem netiek apspriesta. Par lauksaimniecības precēm. Īsti nezinu, uh, uz ko attiecās šis jautājums. Es uh, pieļauju, ka jūs gribat runāt par piekļuvi tirgumu, tad, kad tiks sagatavots piedāvājums. Mēs noteikti pie tā atgriezīsimies tad, kad notiks pirmā apmaiņa ar piedāvājumiem enerģētika un uh, izējumateriāli. Arī ļoti nozīmīgi aspekti. Tas ir svarīgi Austrālijai un uh, tas ir viens no mūsu, tā ir viena no mūsu jaunajām um, sarunu sadaļām. Dažkārt te ir runa par nosacījumiem, dažkārt uh, te ir runa par sarunu sadaļām, bet Austrālija, protams, ir ļoti svarīga izējuma materiāla piegādātāja ir ļoti daudz līdzīgā, un ir arī daudz kopēju viedokļu, lai mēs eh, mēģinātu saglabāt atvērtus tirgus. Bet, kā jau minēju, mums vēl ir jāgaida tālākas sarunas. Paldies! Tagad eh, pavisam īsi secinājumi doda vārdu mūsu referentam. Pēc šīm diskusijām varu konstatēt, ka komiteja nodrošina vispārēju atbalstu. Es vēlētos, lai kolēģi um, to ņemtu vērā arī nākotnē. Mēs vēlamies tādu um, stabilu, visaptverošu vienošanos un vēlamies, lai šī komisija paveiktu šīs sarunas. Tāpat arī mēs vēlamies, lai šīs parlaments varētu par to nobalsot. Es priecājos uh, dzirdēt uh, Austrālijas vēstnieka apgalvojumus, ka Austrālija neatkāpsies no šīm saistībām. Un tāpat arī mēs vēlamies nodrošināt um, tādu stabilu pozīciju un vēlamies kopīgi īstenot Parīzes vienošanos, kā to tieši atspoguļot līguma tekstā, nu tas uh, vēl nav skaidrs. Nu, redzu, ka uh, var šeit, um, varam būt optimisti. Nākamais eh, darba kārtības punkts - 15. Līdzīgas sarunas, šoreiz par Jaunzēlandiju. Kenīgs kundze, kas notiek sarunās ar Jaunzēlandi? Tātad. Sarunu kārtā ar Jaunzēlandiju notika tikai dažas nedēļas pēc eh, Austrālijas sarunām, šeit pat eh, Briselē. Uh, Esam arī sagatavojuši jau teksta priekšlikumus, tie ir nosietīti Inta komitejai. Šajās sarunās mēs apspriedāmies par visām sadaļām, izņemot eh, tirzniecības ehm, strīdus. Šeit, eh, diemžēl, eh, Jaunzēlandes kontaktpersonas nebija pieejamas. Tāpat kā Austrālijas sarunās, sarunu vedēji bija ārkārtīgi labi sagatavoti un profesionāli. Domāju, ka varam priecāties par šādu sarunu sākumu. Mums bija mazliet detalizētākas sarunas, tāpēc, ka šī saruna kārta notika tikai dažas nedēļas pēc Austrālijas un sarunām, un jā, līdz ar to jaunzēlandiešiem bija mazliet vairāka laika, lai sagatavotu mūsu 12 priekšlikumus. Liela daļa no punktiem tika pieņemta, pieņemti. Tas ir atainots arī protokolā tika arī izskatīti dažādi mm, priekšlikumi tekstam, tur, kur mums teksti nav identiski, bet ļoti līdzīgi. Mēs redzējām, ka mūsu viedokļi sakrīt attiecībā uz mm, daudzām sadaļām. Protams, tas nav nekas pārsteidzošs, ņemot vērā šo ļoti lielo sagatavošanās darbu. Uh, Mēs arī eh, sapratām jau iepriekš, kur būs vislielākie šķēršļi. Tātad te ir runa par lauksaimniecību, par eh, piensaimniecību, aitām, par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Bet arī šie šķēršļi nav nepārvarami. Mēs varēsim rast tiem risinājumus. Un tieši to mēs arī sajūtām šajā pirmajā sarunu kārtā. Uh, Mēs eh, turpināsim sarunas arī rudenī. Kaut kad eh, oktobrī mums ir paredzēta otrā sarunu kārta, un mēs esam gatavi arī sagatavot jaunus teksta priekšlikumus par šo sarunu kārtu. Runāsim par caurdzamību, par labu regulējušo praksi, par ilgspējīgu attīstību, uh, un arī par SPS jautājumiem. Viss notiek pēc grafika. Un uh, varbūt šīs sarunas notiek gludāk nekā attiecībā uz Austrāliju, bet, protams, visiem trīs sarunu partneriem vēl ir daudz darāmā. Un ne jau šī iemesla dēļ šie laika grafiki ir atšķirīgi. Mēs esam apņēmības pilnī virzīties uz priekšu ātri, gan attiecībā uz Austrāliju, gan attiecībā uz Jaunzēlandi. Nu jā, varbūt aizbraukt uz Jaunzēlandi un Austrāliju aizņem mazliet vairāk laika nekā doties pie citiem tirsniecības partneriem. Kas pārīkums, mūsu referents. Paldies priekšādātāji, gadāmie kolēģi! Vasarā mēs varējām sekot eh, līdzi tam, ka situācija pasaulē nav kļuvusi stabilāka, un eh, mēs Mēģinam līdz ar to uzlikt mūsu tirsniecības attiecības ar Jaunzēlandi uz jauniem pamatiem. Mēs redzam, ka no šī reģiona arvien vairāk attālinās ASV, savukārt Ķīna mēģina tā pašapzinīgāk ieiet šajā reģionā. Un, protams, mēs mēģinām stabilizēt šo situāciju kopumā. Nākamais mums ir arī ārkārtīgi lieliskas izredzes izmantot šeit um, ASV atkāpšanos un citu tirzniecības partneru iesaisti. Protams, ka šeit ir jādomā par mūsu standārtu un drošības nosacījumu ieviešanu, kas ļautu mums uh, šo standārtus uh, saglabāt un varbūt pat izvērst visā pasaulē. Šīs sarunas ir bijušas ļoti labi sagatavotas. Uh, Eiropas Savienības partneri jau ir pauduši savu vēlmi pēc iespējas ātrāk tās pabeigt. Mūsu manā rezolūcijā mēs esam uzstādījuši vairākas prasības. Tās attiecas galvenokārt uz standartiem, uz eh, dažādiem eh, sabiedriskiem pakāpojumiem, un mēs arī ceram, ka Tāpat kā Japāns un Kanādas nolīkumos šiem jautājumiem tiks pievērsta liela nozīme. Kenīgas kundze, es eh, ceru, ka mums izdosies šīs sarunas pabeigt pēc iespējas ātrāk. Tas noteikti paaugstinātu stabilitāti. Es arī ceru, ka mēs mūsu uzņēmējiem pēc iespējas ātrāk piedāvāsim šīs iespējas eh, piegādāt savas preces uz Jaunzēlandi. Mums ir arī jāparāda citiem tirzniecības partneriem, kā šādiem tirzniecības Mm, nolīgumiem ir jāizskatās. Tas ļauj mums uzlabot starptautiskās tirdzniecības attiecības visā pasaulē un ļauj arī uzlabot mūsu iedzīvotāju dzīvi. Varbūt jūs varētu mm, nodrošināt visus dokumentus mums un mm, tāpat arī mēs gribētu informēt visus pilsoņus par šīm sarunām ar Jaunzēlandi tā lai mums nerastos tādas grūtības, kādas e, mums radās attiecībā uz citiem tirzniecības nolīkumiem. Vai jūs šeit norādījāt uz kādiem konkrētiem tirzniecības nolīkumiem, jautā priekšsēdētājs? Tagad ēnu referenti. Vielen Dank. Ja, auch ich möchte den Botschafter noch begrüßen und bedanke mich für die Aussprache. Uh, äh, Grasvanderis kundze. Lielas paldies priekšādātāji. Mēs mm, priecāmies par šīm abām uzsāktajām sarunām gan ar Austrāliju, gan arī Jaunzēlandiju. Protams, ka mēs runājam par mm, ātrumu, un ātrums šeit ir svarīgs. Mums ir jānodrošina lai šie nolīgumi būtu pēc iespējas labāki un ambiciozāki, līdz ar to laikam varbūt šeit nav tik liela nozīme. Uh, Jautājums par starptautiskās darba organizācijas darba eh, nosacījumiem. Eh, šie nolīgumi nav ratificēti. Būtu ļoti labi, ja pirms sarunu noslēgšanas šīs konvencijas tiktu ratificētas un arī īstenotas. Tas noteikti būtu vienkārši izdarāms gan Jaunzēlandē, gan arī Austrālijā. Jūs pieminējāt lauksaimniecību. Šeit ir mērķis uh, svītrot daudzus produktus, kā uz to ja reaģēja Jaunzēlandē. Es gribētu zināt, vai šeit ir bijusi kāda tuvināšanās. Eiropas eh, piesardzības princips. Es eh, gribētu zināt, kāda šeit ir Jaunzēlandes pieeja. Vēl par digitālo tirzniecību. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, datu transferi ir svarīgi. Gribētu zināt, vai šeit pastāv kādi nosacījumi, vai arī ir izskanējuši konkrēti priekšlikumi pirmajā sarunu kārtā. Paldies, EKR eh, e grupas vārdā Ēma Maklarkina. Es aizstāju savu kolēģi, kurš ir atbildīgs par Jaunzēlandi. Uzdošu tos pašus jautājumus, ko iepriekš, vai mēs esam gatavi kaut ko piedāvāt attiecībā uz tirgus piekļuvi precēm. Nedzirdēju arī par eh, digitālo piekļuvi neko īpašu. Mm, šķiet, ka kā jebkurās citās sarunās mēs mēģinām būt vienlīdzīgi partneri, bet eh, varbūt eh, Jaunzēlandē varētu piedāvāt pātrinātu ceļu. Uh, kādā veidā tas varētu notikt, kādā veidā par to tiks izziņots un kā tas tiks plānots starp abām pusēm. Tagad klaus Buhners zaļie. Paldies! Es vēlētos vēlreiz atgriezties pie strīdu risināšanas Tiek runāts par progresu. Gribētu zināt, kāds tieši progress ir panākts un kur jūs saskatāt galvenās problēmas no Jaunzēlandes puses runājot par šo nodeļu. Vēlreiz tika arī runāts par eh, ilgtspējīgas attīstības sadaļu. Šķiet, ka abas puses šeit ir devušas savu piekrišanu. Vai jūs vēlaties šeit ieviest kādu viegli īstenojumu sadaļu ar sankciju mehānismu, vai, kā vienmēr, tiks tikai piedāvāti skaisti vārdi? Es domāju, ka mums šeit nevajadzētu runāt par kaut kādu kivības knābja. Goe grupas pārstāve. Uh, jā, man bet. Minēra kundze. Paldies, priekšsādātāji. Mani komentāri pie iepriekšējā punkta pateicība attiecās gan uz Austrāliju, gan uz Jaunzēlēdu. Taču nesaņēmu atbildi uz savu jautājumu, taču vēlos to saņemt. Tātad atkārtošu jautājumu. Vai transporta izmaiņu iekļaušana būs daļa no sarunām? Otrakārt, vai piesardzības princips, privās piesardzības princips būs apspriests arī, un vai šīs sarunas, kas notiek ārpus parlamenta, ietekmēs to, kā norisinās sarunas. Paldies, tātad atbildu šiem trim jautājumiem, lūdzu. Deivids Mārtiņs, paldies priekšstādātāji. Šorīt mēs apspriedām jauno drošības regulējumu, kas attiec, attieksies Singapūru. Uh, Japānu un Vietnamu, taču pielikumā ir paredzēts iekļaut arī citas valsts. Mēs esam paredzējuši šo aspektu iekļaut arī sarunās ar Jaunzēlandi un Austrāliju. Un atsaucos uz Emas un referenta komentāriem, iestājoties par ātrumu, man tas arī ir svarīgi, taču Austrālijai ir labākie sarunu vedēji, Jaunzēlandai ir labākie sarunu vedēji, ja neskat mūsu pašu sarunu vedējus. Tad ņemot vērā ar, arī drošības klauzulu, vai nav kā, vai vēl ir kāds iemesls, kāpēc mēs nevarētu šo nolīgumu uh, noslēgt ātri. Mums ir tāda kā nelāga reputācija pasaulē, ka mēs lēni noslēdzam šādas līgumas, bet šai gadiem varētu būt izņēmums, vai ne? Priekšsēdētājs lēni, bet uzticami. Edmārs Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vai kāds ir redzējis šeit filmu Lielā murkšķa diena, kur uh, varonis eh, katru dienu atkārto šo dienu, vienmēr tā pati diena ir, un mums te ik pēc piecām vai ik pēc divām minūtēm eh, izskan tāda paša komentē. Mans jautājums ir tāds pats, kāds tas bija attiecībā, attiecībā uz uh, Austrālijas tirniecības nolīgumu. Taču vēlos izteikties specifiskāk, kā komisijas uh, komitejas pārstāvis zina, varbūt ne visi kolēģi zināt, ka lauksaimniecības nozare Jaunzēlandes ekonomikā daudz svarīgāk nekā Austrālijā. Un šeit patiesībā nekas daudz nav teiks par, abri, par lauksaimniecību. Kāda tad ir jūsu nostāja? Parlamenta rezolūcija nāk klājā priekšlikumu ieviest uh, tarifa likmes kvotas un pārējais periodi. Vai šie komentāri parlamenta rezolūcijā roda atsauksmi komisijas darbībā, vai to dara komisijas, kur tieši sarunās norisinās uh, arī šī aspekta, lauksanības aspekta izskatīšana. Konkrēt lūdzu, paldies. Un tagad Jaunzēlandes vēstnieks Eiropas Savienībā. Jūs rīcībā dažs minūtes. Deivids Teilors, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētā. Esmu pagodināts būt jūs vies šodien. Pateicos arī jums un šīs komitejas locekļiem par jūsu interesi parlamentā. Uh, Uh, saistībā ar ES un Jaunzēlandes tirdzniecības nolīgumu noslēgšanas procesu. Ceru, ka arī nākotnē veiksmīgi varēsim ar jums sadarboties, nodrošināt caurskatāmību. Un arī pēc tam, kad uh, sarunas būs noslēgušās un parlamentam būs jāapstiprina dokuments. Uh, Mēs vēlamies, lai ātri tik noslēgts šis nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlānu. Kā jūs zināt, mums ir sēnas, stabils attiecības ar Eiropas Savienību, tās ir padziļinājušās gadu gaitā. Mēs arī starptautiskos fórumos sadarbojamies cilvēktiesību, demokrātijas, vides prasību izpildēja attiecībā arī uz klimata izmaiņām. Wellingtonā Uh, ehm, izskanēja informācija no nu, mūsu premjerministrs, ka nav tik daudz uh, valstu, ar kurām Jaunzēlandē ir tik daudz kopīga Eiropas Savienībai. Uh, ehm, Jaunzēlandei brīvās uh, e, tirniecības nolīgums ir prioritāte. Tas ir arī labs uh, vēstījums globālajai tirniecības sistēmai, kas tagad tiek apdraudēta, kā zināms. Uh, Kopš pagājušā gada beigām ir stājusies eh, pie valdības gružiem jauna koalīcijas valdība un Anī komisāra Malstrēmas kundze eh, nesen tikās ar valdības pārstāvjiem. Kā daudz jau minēja, bija ļoti būtisks sagatavošanas process eh, ar komisiju, tā lai mēs katrs saprastu otra perspektīvas un politikas. Uh, Eh, šeit izskanējušais raksturojums ir atbilstoši. Mēs uzskatām, ka mums ir ļoti svarīgi panākt augstu kvalitātes politisku rezultātu šajās sarunās. Uh, mums ir līdzīgi ieskat daudzos jautājumus. Mēs arī stingri esam apņēmušies ieviest progresīvas politikas. Runājot par ātrumu un kvalitāti, kas šeit tika pieminēta, mēs tiešām ceram, ka varam virzīties uz priekšu tālāk, un mēs ceram, ka tas nenozīmē, ka no tā cieties augsts kvalitātes visaptrošs nolīgums. Mēs Esam pārliecināti, ka ātri varēsim virzieties priekšu un būsim gandrīz par sarunām, tāpat arī būs Eiropas Savienība Jaunzēlanda ir pieņēmusi tirzniecība ar visiem politiku. Mēs esam nokopējuši jūsu terminu, tas jau arī par kaut ko liecina. Trade for all. Uh, no tā gūs labums starp mazie vidēji uzņēmums, sievietes ilgspējīga attīstība, arī tā skaitā klimata izmaiņas mums, mēs arī skatām darba tiesības, vides uh, jautājums, dzimumu līdztiesību un citus jautājumus. Un kā arī prasīja komisija, mēs turpināsim informēt Eiropas parlamentu. Runājot par uh, lauksēmniecību, pamatot izskanoja šeit viedoklis, mēs vēlamies, lai nolīgumā plaši atklātos, uh, tikt atainot šis sektors, jo mums ir uh, zināmi Mm, nelabvēlīgi apstākļi bijuši ņemot vērā iepriekšējos e, nolīgums. Mēs vēlamies izmantot dažus instrumentus, ko, kas šeit tika pieminēti. Es domāju, mēs varam e, pārvarēt mūsu viedokļu atšķirības sarunu gaitā. Bija daži jautājumi par pakalpojumiem. Mēs gaidām Eiropas Sanības tekstu par tiem. Uh, Vēlos piebilst, ka mēs vairumā gadījumu darbojamies, strādājam ar ēst tekstu, mēs, eh, mūs tas pārsvarā apmierina. Mēs eh, nāksim klēt ar savām idejām dažās jomās, kas mūsu skatījumi ir progresīvas, taču mēs eh, strādāsim pamatot uz jūsu tekstu, runājot par pakalpojumu, mēs arī gaidām tātad šo tekstu. Runājot par digitālo tirsniecību, tirsniecību norisinājās ļoti labas diskusijas pirmajā kārtā Mēs varam rīkoties ar pārliecību, novēršot nepamatot šķēršļus, aizsargājot patērētāju privātumu. Tā tad uh, mūsu viedokšai ziņā ir ļoti līdzīgi. Runājot par strīdu risināšanas mehānismu, mēs jau vienojāmies par veselu virkni noteikumu tekstā, Un mm, mēs esam, esam paredzējuši procedūru, kā tas darbosies, tas mums ir kas jauns. Um, aizmirsu jautājumu par starptautisko darba organizāciju. Mēs esam ratificējuši 6 no 8 starptautiskās darba organizācijas konvencijām. Mēs esam apņēmušies īstenot visus pamatprincipus un elementus šajos dokumentos. Bija daži jautājumi par. Uh, divu šo mm, konvenciju interpretāciju, tāpēc mēs šīs konvencijas nesam vēl, vēl ratificējuši, taču katrā ziņā pamatmērķis un vērtības ir arī mums aktuāls. Tātad liels paldies priekšstādātāji, ka devat man iespēju izteikties. Cik es saprotu, process virzās veiksmīgi. Nākošā saruna kārta notiks oktobrī Wellingtonā, un mēs ceram, ka noslēgsim tādu visaptverošu augstas kvalitātes nolīgumu. Paldies. Kienīgs kundze, lūdzu. Lielas paldies. Sākšu ar to, kas bija vispopulārākais jautājums, runājot par darba grafiku. Tātad, cik daudz laika ir jāveltī, lai panāktu kvalitāti vai um, ātrums iepratim kvalitātei? Robeža visam skaidra. Mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk panākt rezultātu sarunās ar Jaunzēlandi. Taču mūs neapmierinās tad, ja ātrums būs uz kvalitātes rēķina. Tad mums jāpanāk šis līdzsvars un tāds ieskats ir no abām pusēm. Tas ir kopīgais mērķis virzies priekš pēc iespējas ātrāk, cik vien ātri varam, taču ne, nepārprotami ir jāapspriež, jāatrod eh, risinājumi starp dažādiem spēlētājiem. Taču katrā ziņā pirmā saruna kārta Jauzēlandai gādām drīz, jau oktobrī, un pēc tam mēs pieņemsim lēmumu par to, kad norisināsies jaunākā saruna kārta. Taču mēs jau teicām, ka starp sesijām varētu notikt eh, arī tālāks darbs, ja uzturam pareizo ātrumu. Kā jau es minēju, daži jautājumi, kas ir eh, tādi, mm, kā vēl neatrunā, neatrisinā, taču meklējam risinājumu. Kāda uz šie risinājumi, tas visvairāk saistīts ar lauksaimniecību. Un te vairāk ir runa par to, kāda ir piekļuva tirguma, kā to, kā veidot tāds grafiku, kāda varētu būt liberalizācija, ja par to iestājamies. Un, protams, tad, ja nav piedāvājumu pavērt tirgu, tad ir vēl pārāk apspriet risinājums šai problēmai. Tad vispirms ir jāpanāk tirgus pavēršana, pēc tam raugāmies, kā arī iznāt no tā iespējami izrietošās problēmas. Austrālija lūdza pilnīgi atvērt tirgu tās galvenajiem, galvenajiem precēm, un mēs nāksim klē ar piedāvājumiem, un tad meklēsim risinājumus. Tas ir līdzīgi tam, kā notiek, notiek citās sarunās. Protams, uh, atšķiras spēlētāja lielums. Es pilnīgi piekrītu tam, ka mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šajā nolīgumā mēs apliecinātu ne tikai to, ka ticam nolīgumiem, kas pamatojas uz noteikumiem, tā tas ir privās tirdzniecības noteikumu, nolīguma kontekstā, taču iestājāmies arī par progresīvo tirdzniecības darbu kārtību. Manā skatījumā tas arī izrietējas no diskusijām grupā Kā jau teicu, mūsu rīcībā bija maza laika starp mūsu teksta iesniegšanu un pirmo sarunu kārtu. Tad mēs redzēsim, kāds priekšlikums nāks no Jaunzēlandes puses un kam no savas puses varam piekrist. Taču nepārprotam mērķis ir izskatiet pēc iespējas progresīvāk darba kārtību ar tādu valsti kā Jaunzēlanda, jo šī valsts jau ir mm, daudzējādā ziņā mūsu pusē ar vienādiem ieskatiem. Runājot par uh, tirsniecību ar pakalpojumu, kā jau vēstnieks minēja, mūsu rīcībā vēl nav teksta, taču runājot par digitālo tirsniecību, norādīšu to, ka komisija internetā ir izplatījusi vispārīgu dokumentu par digitālo tirzniecību, un mērķis ir arī sarunās atainot šo aspektu. Runājot par strīdu risināšanas mehānismu, neesmu pārliecināta par to, vai jautājums bija par strīdu risināšanu vai par tehniskajām uh, detaļām attiecībā uz uh, sūdzībām vai uz uh, Eiropas Sanības piedāvātā paneļa izveidi vai uh, vidutāji samierināšanas procesu, ko mēs parasti piedāvājam. Viss šīs lietas paredz plašāks diskusijas sarunās, vai varbūt jautājums bija saistīts ar investīciju tiesu sistēmu. Tāda nav paredzēta pašreizējās mandātā nedz attiecībās ar Austrāliju, nedz ar Jaunzēlānu. Runājot par tirsniecību un ilgspējīgu attīstību, TSC, mēs vēl neesam klājuši, nākuši klājā tekstu, taču Komisija nāk uz klējā, paziņoja savu nodomu, sagatavot šo sadaļu saskaņā ar 15 punktu plānu, un neesam paredzējuši sankcijas priekšlikumā, kaut arī priekšlikums vēl nav sagatavots. Atbildot jautājumu par transporta izmaksām un emisijām privās tirdzniecības nolīgumos. Jā, transportēšana saistīta ar emisijām Tāpat ar Eiropas Savienības pusē ir emisijas eh, eh, kravas eh, pārvadājumos vai arī pārvadājumos pa jūru. Mums ir jāskata šī aina kopskatā, taču ir vērts norādīt to, ka ietekmes novērtējumā, kas jau ir veikts palielinātais emisijas apjoms, kas izriet no nolīguma ar Austrāliju un Jaunzēlandi, patiesībā ir pavisam neliels. Tātad emisija apjoms ir niecīgs un ietekmes novērtējums atbilst, eh, jau ir pieejams tieši saistē internetā. Varat ar to iepazīties. Runājot par emisijām, te nav jādomā tikai par eh, transportu, bet par visu ražošanas ķēdi, un es domāju, ka tāda valsts kā Jaunzēlanda arī ir ieinteresēta emisiju samazināšanā, un līdz ar to mums būs iespēja izmantot emisijas samazinošās inovatīvās tehnoloģijas. Šķiet, esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem. Paldies. Un runājot par drošības klauzulām, vai mums vajadzīga šāda garantija attiecībā uz uh, aitu gaļu? Es domāju, tajā skatās risinājumiem, kas ir saistīti ar pieeja tirgumu. Šāda klauzula ir viens risinājums, un tad ir arī citi iespējami vēl pāragli apspriest šos jautājumus, jo, kā jau teicu, priekšlikums vēl nav iesniegts no mūsu puses. Protams, tā ir viena iespēja, tāda ar vienu pastāv, taču manā skatījumā te ir atkarīgs no tā, kādu līdzsvaru mēs iegūsim vispār, un tad arī atkarīgs no sarunām ar spēlētājiem. Paldies! Lielas paldies! Es domāju, ka tagad lielais zilonis šajā telpā bija milzu aita. Jā, ja, eh, vielen herzlichen Dank für die debati. Uns... Lielas paldies par šīm debatēm. Es eh, domāju, ka mums visiem ir skaidrs ātri, automātiski nenozīmē slikti, un lēni savukārt nenozīmē labi. Tieši tāpēc eh, mēs vēlētos ātras, eh, labas, rūpīgas sarunas, bet, protams, ka mums vajadzētu domāt arī par caurdzamību. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šīs sarunas tiks paturētas slepenībā līdz pašām beigām. Lūdzu, centieties mūs informēt pēc iespējas uh, biežāk. Galu galā mums nemaz nevajag uzdot tādus uh, ļaunus uh, papildu jautājumus, un es ceru, ka šīs temats pavisam drīz atkal būs komitejas darba kārtībā, lai šī caurdzmība tiktu nodrošināta. Anmarija pavisam īsi. Es īsti nezinu, vai uzklausīju atbildi par piesardzības principu un par uh, Eh, sadarbību starp eh, dažādām eh, regulējošām iestādēm. Jūs varat arī atbildēt rakstveidā, vai arī tagad, kā jūs vēlaties. Es atbildēšu ļoti īsi. Šis piesardzības princips ir tiešām tāda prakse, kas ir iekļauta gan esošajās, gan nākamajās sarunās. Tas ir tāds pamat pro pamatprincips, kas tiks iekļauts un ir iekļauts arī mūsu teksta priekšlikumā, un to tālāk arī attīstīsim sarunu kādā. Otrs jautājums. Uh, kādā šie regulātori vai sadarbojas? E, tiešām šīs sadarbības starp dažādiem regulātoriem ir kaut kas tāds, ko mēs ar Jaunzēlē esam diskutējuši jau daudzus gadus. Parasti notiek šī apmaiņa brīvprātīgi, bet, e, nu jā, to varētu atbalstīt, bet tas ir atkarīgs arī no tā, cik griboši sadarboties ir šīs e, regulātori iestādes vai kādas cits institūcijas. Nevienmēr tas ir atkarīgs no komisijas vēlēšanās vai lēmumu. Es atvainojos. Es domāju eh, par to, kā sadarbosies, kā miedarbosies eh, dažādas eh, regulātori iestādes. Es šeit nedomāju par divpusēju sadarbību, bet par dažādām, dažādām institūcijām, organizācijām, kā tās iedarbosiet. Ja katram līgumam ir tāda institūcija, tad eh, tām ir savstarpēji jāsadarbojas. Priekšsēdētājs, jā, nu, mēs to ņemsim vērā, paturēsim prātā. Es nedomāju, ka tā ir pēdējā diskusija vai pēdējais jautājums un uh, arī Kaunīgas kundze visu ir pierakstījusi. Liels paldies visiem! Un līdz ar to mēs esam pabeiguši 15. punktu un uzreiz mēs pārējām pie 16. punkta. Arī šis jautājums ir ļoti svārīgs. Tās ir jautājums par nolīgumu ar Japānu un mums ir šī kopīgā apspriešana. Mēs runāsim par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp ES un Japānu. Tātad 16. un 17. punkts. Mums ir bijušas ļoti garas diskusijas eh, par šīm eh, sarunām, par procesu. 2012. gadā aizsākās šīs sarunas par šī līguma noslēgšanu, un pēc tam mums ir bijušas vairākas diskusijas um, kas eh, sekoja arī komitejā. Uz Japānu devās divas delegācijas, mums ir bijušas uzklausīšanas, ir bijušas um, konferences vai se, semināru grupas, un arī vairākas reizes tikās uzraudzības grupa. Mēs iesaistījām arī ļoti daudz pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, arotbiedrības un citus, un var teikt, ka mums ir bijusi ļoti intensīva apspriešanās ar sabiedrību par šo te nolīgumu. Un tagad teksts ir gatavs. 9. jūlijā notika liela uzklausīšana, iesaistot eh, daudzus eh, ieinteresētos. Ja Un tagad mm, saistībā ar ratifikācijas procesu mums ir jādiskutē par šo nolīgumu un jānonāk arī pie ratifikācijas apspriešanas. Referents šajā jautājumā ir Pereiras kungs, un es došu viņam vārdu bez kavēšanās, lūdzu. Paldies! E, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi! E, labdien visiem! Es ceru, ka visi esat labi atpūtušies šodien, kā jau dzirdējāt, mums ir e, pirmā viedokļa apmaiņa pēc e, ekonomisko partnerību nolīguma parakstīšanas ar PS un Japānu. Tas notiek 17. jūlijā. Kā jau jūs teicāt, mums bija arī publiska uzklausīšana INTA komitejā. Tas viss bija 9. jūlijā. E, tur piedalījās arī bijušais Japāns pārunvedējs ģenerāla direktors Dematīkungs, tad piedalījās arī citi dalībnieki no ES un Japāns. Vispirms gribu atzīmēt, ka nolīguma pilnais teksts ir pieejams publiski, tas jau ir pieejams vairākus mēnešus, tāpēc neredz nekādu eh, vajadzību kavēt mūsu debatas par galējo priekšlikumu, mums ir jālemj. Tiešām no otras puses gan jāatzīmē, ka šis līgums ir ļoti svarīgs un tāpēc diskusijas ir nepieciešams un tāpēc mums jau ir bijušas divas sanāksmes uzraudzības grupā. Mēs iesaistījām attiecīgos Japāns partners, Maimensi un pēc tam jau organizējām pieminēto uzklausīšanu. Mums pēc formālās viedokļu apmaiņas es kā referents varēšu Eh, jūs iepazīstināt ar rekomendācijas projektu un rezolūcijas projektu. Es gribētu vēlreiz pasvītrot Eiropas parlamenta lomu eh, parlamentam nākamajos dažos mēnešos ir jāpieņem izšķirīgs lēmums. Eh, šis ekonomisko partnerību nolīgums ir tāds līgums, ko, ko ir parakstījusi arī Eiropas Savienība, kā viens parakstītājs, tāpēc ir nepieciešams parlamenta akcepts. Tāpat laikā šis nolīgums mums nav nekāds pārsteigums. Mēs bijām iesaistīti jau no paša sākuma. Mēs iesaistījāmies darbā ar rezolūciju 2012. gadā, arī pieņēm, piedalījāmies mandāta pieņemšanā un tālāk gadu gaitā dažādas uh, uzraudzības grupas, kopā 21 mm, grupa vai, vai 21 sanāksme bija notikusi, kas ir veltīta šim nolīgumam. Politiski parlaments vienmēr ir atbalstījuši šīs uh, sarunas, mēs uzraudzījām procesu un centāmies to darīt Eiropas pilsoņu vārdā. Un tagad ir pienācis laiks vērtēt rezultātu, analizēt galējo tekstu, klausīt attiecīgos ieinteresētos un ir jāpieņem lēmums. Galējais lēmums galējā balsojumā izsakot atbalstu, un tas ir paredzēts decembra plenārsēde. Lūk, tāds ir mūsu darbs. Mums ir jāturpina spriest par uh, saturiskiem aspektiem. Es gribētu šeit atsaukties uz trim aspektiem, kas ir jāpaturprātā. Eh, tad, kad mēs vērtēsim Eiropas Savienības un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, ir jādomā par strateģisko dimensiju, par ekonomisko līdzsvaru un par jautājumiem, kas ir saistīti ar ilgspējīgu attīstību. Uh, Vispirms eh, par to, cik strateģiski nozī, nozīmīgs ir šis nolīgums. Mums noteikti jāvērtē šis nolīgums pēc būtības, tomēr jāņem vērā arī plašāks ģeostrateģiskais konteksts ir jāņem vērā ar Eiropas Savienības ārējo politiku. Eiropas Savienība un Japāna ir eh, strateģiskie partneri, ko mums ir kopīgas fundamentālās vērtības, cilvēktiesības, eh, likumvars. Uh, jautājumi, un mēs strādājam arī vienā ietvarā, mēs arī ievērojam starptautiskās normas, arī pasaules tirdzniecības organizācijas normas. Uh, Tātad no šāda strateģiska viedokļa raugoties ir ļoti svarīgi un saprātīgi veidot ne tikai strateģiskas partnerattiecības ar Japānu, bet arī stiprināt mūsu ekonomisko partnerību, paceļot šīs attiecības ar Japānu visā Eiropas Savienības līmenī. Lai arī mēs zinām, kādi ir izaicinājumi gan tirzniecībai, gan starptautiskā situācija, ņemot vērā visu domu, mēs uzskatām, ka šāda nolīguma parakstīšana sūta svarīgu signālu, kas uh, arī norāda uz to, ka mēs virzam kopīgi mūsu vērtības, mēs kopā respektējam likumus un veicinām starptautisko tirzniecību. Turklāt mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas Savienības un Japānas strateģiskais nolīgums ir ne tikai pa, ir pats, pats svarīgākais, pats svarīgākais divpusējais nolīgums, eh, er, jo eh, tirzniecības apgrozījums, tas tika pievienams vienai trešdaļai no visas globālās tirniecības, un turklāt mēs saskatām šeit milzīgu potenciālu, un tieši tāpēc šis nolīgums ļoti svarīgs arī no strateģiskā viedokļa. Otrs aspekts - ekonomiskais līdzsvars, ko sniedz šis nolīgums. Šis nolīgums e, ir ļoti ambiciozs un ļoti visaptvarošs. E, te e, līguma rezultātā būs vienāds spēles noteikums, tirsniecībai, tirgus pieeja 2016. gadā ilgspējīgā ietekmes izvērtējuma laikā ir jau konstatēts, ka šeit būs būtisks e, ieguldījums gan IKP stiprināšanai, ienākumu pieauguma veicināšanai, arī uz vienu iedzīvotāju pieaugs kopējā bagātība un mm, arī līdz ar to tiks atcelti 97% visu tarifu eksportam, kas nāk no Japānas. Uh, un būs arī beztarifu kvotas īpaši eh, sensitīviem produktiem. 100 Eh, pieci Eiropas geogrāfiskie izcelsmes norādījumi tiks arī aizsargāti saskaņā ar līguma tekstu. Šīs norādes mm, saglabāt un aizsargāt ir ļoti svarīgi, jo īpaši MVU. Un tātad mm, vīns, tekstilu, pārtika industrija un citas norā, nozars mm, iegūs, jo īpaši no tarifa atcelšanas eh, Tikpat svarīgi runāt par netarifu barjeru atcelšanu. Ir arī netarifa pasākumi, kas tiek atcelti, bet tiem runāja Japāna arī visā sarunu gaitā. Un mums e, tiešām jāskatās, kādā veidā šīs netarifa barjeras tiks atceltas e, procesa gaitā. Par automobīļiem piekrītam 10% tarifu atcelšanai. Par tieši runājot gadu griezumā, attiecībā uz mašīnām, mašīnu rezerves daļām. Uh, Un Japāna ir piekritusi izlīdzināt savus standartus, pielīdzinot starptautiskiem standartiem vairāk. Tas atbilst uh, mūsu automobiļu ražotāju interesēm. Un šeit mēs uh, šajā sektorā arī esam saskatījuši tādu situāciju, kur abas puses iegūs, un tam piekrīt arī autoražotāji. Eh, ir Japāna piekritusi arī, arī piestrādāt eh, pie publiskā iepirkuma operatīvās drošības klauzuli, ir piekrituši atcelt viena gada laikā pēc šī nolīguma spēkā stāšanās datumu. Tas dos iespēju arī dzelzceļa eh, industrijai strādāt uz vienādiem pamatiem. Par par ilgspējīgu attīstību. Ir sadaļa, kas ir veltīta arī šim jautājumam, tirzniecība un ilgspējīga attīstība. Abas puses ir vienojušās īstenot nolīgumus, arī tiekties uz ilgspējīgas attīstības mērķu izpildi. Šajā nolīgumā ir arī no, no, novatoriski elementi par, par korporatīvo pārvaldību, par Parīzes nolīgumu šādi, šādi sadaļas ir. Un tad vēl nolīgumā ir ietverta līdzīgi kā Kanādu, ir ietverta arī apņemšanās ievērot starptautiskās darba organizācijas standartus un tiekties uz visu SDO konvenciju ratifikāciju. Tas ir viss ir apsveicami, bet mēs zinām, ka 105. konvencija un 111. konvencija, kur runa ir par diskrimināciju, attiecībā uz darba vidi un mm, viesviedu nodarbinātību, to Japāna nav vēl ratificējusi. Un Eiropas Savienībai šie SDO standarti ir ļoti svarīgi, tāpēc mums ir uh, jābūt neatlaidīgiem un jāpieprasa, lai Japāna nekavējas un ratificē šīs divas konvencijas tā, kā tas ir paredzēts nolīguma projektā. Es redzu, ka priekšsēdētājs signalizē, ka man ir jābeidz runāt, bet vēl gribu īsumā pieminēt par starptautisku mm, kas attīstības sadaļu. Šajā sadaļā ir iespēja turpināt sadarbību, lai apkarotu nelegālu zveju, nelegālu mežu ciršanu, un tas ir ļoti svarīgi ņemot vērā to, ka Japānām vietējie mehānismi nav tik robusti. Un vēl ir svarīgi atzīmēt, ka pēc mūsu prasības šajā nolīgumā, nolīgumā ir ierakstīta arī pārskatu klauzulu par um, ilgspējīgas attīstības sadaļas normām lai kontrolētu šīs sadaļas īstenošanu, un mēs uzskatām, ka komisijai ir arī jāiedarbina šī eh, pārskata klauzula. Visbeidzot, mēs eh, apzināmies, ka šajā eh, nolīgumā nav sadaļas par investīciju aizsardzību, tur būs atsevišķs saruns un par datu plūsmām. Arī šeit nav konkrētas apņemšanās, ir šeit pārskata klauzulu, kur ir rakstīts, ka pie šī jautājuma jāatgriež pēc trim gadiem. Un tad mēs arī gaidām paskaidrojumu no Eiropas komisijas par to, kāda nolūka eksistē šajā jomā. Tas ir visu šo brīdi. Mēs eh, turpināsim mūsu diskusiju un es eh, gaidu jūsu komentārus, lai eh, sagatavotos arī mūsu politiskam lēmumam. Paldies, tālāk ēnu referentiem dosim vārdu. Kat... Katram divas minūtes. Olēsas kungs ir pirmais. Paldies priekšsēdētāji. Šis e, nolīgums veicinās e, tirzniecību ar e, pakalpojumiem un precēm un radīs arī iespējas investēt gan ES, gan Japāna. Par statistiku runājot, tiks atcelti 99% tarifu, ko maksā Eiropas uzņēmumi, kas eksportē uz Japānu un 85% Eiropas pārtiks eh, produktu varēs mm, tad tiks izvesti uz Japānu bez eh, muitas nodevām. Eh, un ir iespēja arī mm, pārdod apmēram 200 lauksamniecības produktu, aizsargājot geogrāfisko izcelsmi, tie būs Eiropas produkti, un Eiropas uzņēmiem būs eh, iespējas vienādi piedalīties eh, publiskajos iepirkumos 48. Japānas pilsētās. Šajā nolīgumā ir atcelti ierobežojumi dzelzceļa sektorā saistībā ar iepirkumiem, un vēl eh, stratēģiskajam nolīgumam būs, ir, ir paredzēta arī lielāka sadarbība starp abām pusēm vairākās jomās, kā piemēram drošība, aizsardzība, enerģētika, klimats un arī apmaiņa starp personām. Persona apmaiņa. Šeit ir sūtīts arī signāls izvairīties no protekcionisma. Tas ir īpaši svarīgi, raugoties uz situācijas attīstību ASV. Uh, Es varu tikai vēlreiz apliecināt to, cik svarīgi strateģiskā ziņā ir um, noslēgt šo nolīgumu, ņemot vērā starptautiskos apstākļus. Un vēl varētu padomāt par Ķīnas iniciatīvu saistībā ar ASV tarifiem bet eh, mūsu nolīgums palstās uz ilgām attiecībām ar Japānu, mūsu sadarbība, un tāpēc šis nolīgums ir kaut kas tāds, ko gaidīja puses jau ilgu laiku, un mums nevajadzētu kavēties un jāapsirpna šis nolīgums pēc iespējas ātrāk. Paldies, Emma! Es eh, runāšu Kamāla kunga vārdā no EKK grupas. Eh, tas ir ļoti būtisks nolīgums, tas attiec uz vienu trešdaļu no pasaules IKP. Šī nolīguma īstenošana palielinās eksporta iespējas Eiropas uzņēmējiem, izaugsme stiprinās, konkurence stiprinās, arī patērētāji iegūs, jo samazināsies cenas un būs lielāka izvēle izvēlēties preces un pakalpojumus. Arī strateģiskā nozīme ir liela, e, noņemot tirzniecības barjeras, tiek stiprināts starptautiskā apmaiņa starp abām pusēm un tiek pat ņemt vērā arī mūsu kopīgie konkrētie mērķi. Un, un arī Eiropas Savienība dod iespēju Japāna tirgoties ar produktie, produktiem, e, piemēram, tādās jomās kā vīns, pārtika un, un arī apavi, kas ir ļoti aizsargāti tradicionāli sektori. Un e, Japāna otrs puses ir devusi piekļuvu arī saviem iepirkumiem, ieskaitot arī dzelzceļa sektoru. Eiropas Savienība tagad varēs piedalīties valsts iepirkumos lielās pilsētās Japāna. Uh, un Japāna atzīst 210 geogrāfiskās izcelsmes norādes, un arī Japāna iegūs no šīs tirniecības, jo ar, abas puses ir vienojušās ievērot ANO standarts par produktu mm, drošumu un Eiropas aizsardzību. Un tiks nu, noņemtas mm, arī ļoti daudz regulatīvās barjeras. Eiropas Savienība atcels ierobežojums Japānas autoindustrijai un otrādi. Tātad būs ļoti daudz ieguvumu, mēs varētu analizēt tos vairāk, bet mums ir jādomā arī par kompromisiem. Piemēram, EKK gribētu, lai būtu mm, ambiciozāki teksti par pārobežu datu plūsmām. E, jebkurā gadījumā mēs uzskatām, ka par visiem šiem jautājumiem mēs varēsim vēl runāt trīs gadu pārskata periodā. Kopumā EKK e atbalsta mm, šo sarunu virzību. Ļoti ceram, ka būs adekvāts lēmums, un tas ir ļoti svarīgs, lai veicinātu ekonomiskā attīstību. E, mm, un EKK atbalsta padomis lēmumu. Mēs ļoti ceram, ka piekrišanas procedūra tiks pabeigta ātri un mēs strādāsim ar prieku atbalstot referentus, kas strādā pie šī te faila. Buknerkungs no zaļā grupas lūdzu. Um. Well, uh, regarding services. Par pakalpojumiem. Eh, šis parlaments jau ir paudis bāžas un vairākas reizes eh, par negatīvajiem sarakstiem. Un vēl svarīgāk, eh, galējā eh, ziņojumā šī parlamenta komiteja ir rekomendējusi, ka investīciju un preču tirniecības sadaļas ir jādiskutē pamatojoties uz pozitīviem sarakstiem. Tātad šeit mēs redzam pretrunu ar to, ko, saka, ko ir teicis Eiropas parlaments. Otra problēma e, - šī sadaļa par tirniecību un ilgspējīgu attīstību. Japāna nav ratificējusi divas ļoti nozīmīgas SDO konvencijas. Es ceru, ka mēs dzirdēsim komentārus vēl par to e, Bet es gribētu parunāt arī par kokmateriāliem. Jūlijā mēs uzzinājām, ka Japānā ir likums, kas pieprasa veikt padziļināto izpēti, due diligence. Ko domā komisija par šo likumu? Vai tas tiešām ir ekvivalents mūsu līdzīgai likumdošanai? Tad vēl šis piesardzības princips. Tā ir liela problēma. Japānā pārnai ir daži likumdošanas akti šai ziņā, bet eh, tie nav pietiekami, manuprāt. Es gribēju jums atgādināt eh, par mm, Japānas katastrofu. Un tieši tāpēc arī šī katastrofa ir notikusi, ka nebija šī piesardzības, eh, piesardzības principos balstīta likumdošana. Un par datiem, kāpēc mums vajadzētu atsākt sākt eh, šīs sarunas par um, nolīgumu sakarā par datu plūsmām. Un visbeidzot, eh, kāpēc eh, komisija nedzird šos jautājumus, kas izraisa bāžas? Um, mums tātad ir daudz, kas komentējums un iebildumi arī. Paldies, Bokner kungs! Uh, IPA, nevis Džefta. M mēs šobrīd runājam par Eiropas Savienības un Japānas ekonomisko partnerību nolīgumu. Tas nav cits nolīgums, tas tieši ir partnerības nolīgums. Šolts kungs tālāk gojas vārdā. Um, paldies, priekšādātāji. Liels paldies par šo korekciju. Uh, Kā jūs, jūs tikko norādījāt, ir runa par um, partnerības uh, nolīgumu ar tādu ļoti spēcīgu ekonomisku akcentu, bet tas, protams, ir politisks nolīgums, kurā būs ietverti arī ekonomiski aspekti. Šeit ir ļoti daudz pozitīvu punktu, un vairākas politiskās grupas jau to pieminēja, bet es to visu gribētu tā uh, mazliet noēnot. No vienas puses Mums ir ļoti daudz eh, divpusē tirdzniecības nolīgumu, par kuriem mēs pēdējā laikā esam veduši sarunas, eh, kas ir jau pieņemti, un mēs eh, vienmēr šeit esam runājuši par regulēšanas problemātiku. Uzskatu, ka šādā brīvas tirniecības nolīgumā, kas ir arī šīs nolīgums, mums e, parādās, ka ir arvien mazāk kompetenču kopīgajām komitejām. Līdz ar to parādās ļoti daudz pelēko zonu, nav īsti skaidrs, e, kādas attiecības pastāv starp šiem, e, šīm demokrātiskajām iestādēm. Mums ir ārkārtīgi grūti nodrošināt šo vajadzīgo likumdošanas ietveru. Mēs nezinām, kas par ko īsti ir atbildīgs. Uh, Es domāju, ka to parādīs attīstība. Mēs skatīsimies, kādas tad ir šīs tirzniecības eh, plūsmas un kā likumdevēja tās ietekmē. Vai tie runa par šīm kopējām komitejām vai nē? Tātad vai šeit ir runa par konkurences politiku, nu, tad, protams, šeit ir jāskatās uz citiem aspektiem. Šeit uzskatu vēl ar vienu pastāv dažādas neskaidrības, un tieši tāpēc arī um, pilsoņi neusticas šim tekstam. Otrs aspekts, kas arī varbūt norādījā pašā virzienā, publisko iepirkumu problemātika. Mēs esam iekļāvuši piesardzības principu abās šajās sadaļās. Mēs vēlamies arī uzsvērt, ka te nav runa par privatizācijas fondu, bet mēs esam arī viennozīmīgi norādījuši, ka, ja runa par šādām pelēkajām zonām, tad mēs vēlamies mm, par to arī šeit runāt. Par to ir noteikti jādiskutē. Trešais punkts, ko es gribēju pavisam īsi pieminēt, Te ir runa par investīciju mm, aizsardzības nolīgumu. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Un, ja runa par šo konkrēto nolīgumu, tad mums būtu jārunā arī par tiesām, tātad vai uh, šeit būs uh, jā, jāpiemēro parastā tiesu sistēma, kas pastāv dalība valstīs, vai arī kaut kas cits. Mēs nevaram šeit piekt uh, kaķi maisā. Paldies tagad Marija Rena. Paldies! Nu, varbūt uh, mana balss būs tā, kas īsti nedziedās tādā pašā korī kā visiepriekšēji runātāji. Uh, Es gribētu uzdot jautājumu komisijai par ilgspējīgas attīstības sadaļu. Mēs zinām, ka Japāna TTP ietveros ir parakstījusi šo ilgspējīgās nodaļas sadaļu, un mēs īsti, nes, es īsti nesaprotu, kāpēc komisija nav, vēlusie, nav vēlēsies šeit kaut ko darīt. Tātad kāpēc uh, nav iekļautas sankcijas e, šajā sadaļā tieši šādā veidā, kā tika diskutēts parlamentā. Um, ir vērojama nevēlēšanās no komisijas puses. Tas pats attiecas arī uz SDS pārskatīšanu. Otrais finanšu sadaļa ir runa par finanšu pakāpojumiem. Tātad šeit eh, Japāna ir daudz eh, negribīgākā attiecībā uz eh, pielikumu pārskatīšanu. Japāna šeit ir uzlikusi ierobežojumus liberalizācijai. Mēs, atceroties par 2008. gada krīzi, uzskatām, ka šie finanšu pakalpojumi ir toksiski un tie var radīt finansiālu nestabilitāti Eiropā. Mēs vēlam, vēlētos, lai komisija izrādītu lielāku piesardzību šajā jautājumā. Paldies arī Pedro, ka ir iekļauts laika grafiks. Es būtu vēlējusies, lai uh, šī konvencija tiktu pieņemta līdz eh, līguma eh, parakstīšanai, bet, ja runa par šo laika grafiku, tad, protams, mums ir jādomā par izsekojamību, un jo īpaši šeit ir runa par eh, koka nelegālu eksportu. Japāna ir saistīta ar šo problēmu, un šī problēma rada uh, ļoti daudz uh, mežu izciršanas Dienvidaustrumāzijā. Mums uh, vajadzētu padomāt, kā vērsties pret uh, šādiem uzņēmumiem. Eiropas komisija norāda, ka šis uh, līgums atbilst Parīzes nolīgumam. Es uh, sekoju līdzi uh, aktualitātēm un uh, Nikolā Ulo, kas nesen demisionēja, ir norādījis, ka šis uh, līgums uh, nogalina klimatu, tāpēc, ka te ir runa par nelegālu zveju, par uh, intensīvu zveju, kas te ir runa arī par uh, vēršanos pret uh, tradicionālo uzņēmēju darbību, kas ir pazīstama Eiropā, un tāpat arī te ir runa par meža izciršanu. Ja Nikolā Ulo būtu bijis vīdes komisārs, viņš noteikti arī būtu demisinājis ieraugot šo nolīgumu. Ir kāds vācu pētījums, kas norāda, ka Japānas nolīgums varētu radīt 0,01% eh, eh, izaugsmē. Es eh, gribētu zināt, kāda būs šī nolīguma ietekme uz vīdi, piemēram, ja mēs ņemam vērā transporta izmaksas, uh, Uh, ogļu pārvadāšanu, uh, mēžu izciršanu un tā tālāk. Visi šie jautājumi nolīgumā nav atrisināti, un ar revīzijas klauzulām mēs noteikti šeit neradīsim nekādus risinājumus. Es uzskatu, ka komisija šeit vienkārši raksta kaut kādus papīrus, un tajos ir norādīts, ka uh, parlamenta viedoklis par sankcijām netiek ņemts vērā. Manuprāt, šeit komisija izturas ārkārtīgi naivi. Paldies, tagad Karolīne. Paldies! Daudz, kas jau tika pieminēts, es arī gribētu paust kritiku. Vēlētos uzsvērt, ka CETA ir nolīgums, kur standārtus mēs nedrīkstētu pazemināt. Tieši tāpēc mums vajadzētu ļoti rūpīgi analizēt līgumu tekstu. Es gribētu runāt par pakāpojumu liberalizāciju. Es uzskatu, ka šeit ir izvēlēta negatīvā pieeja, Un, protams, arī piesardzības princips netiek izmantots tā, ka tas tiek darīts CETA. CETA ir dažādi um, interpretīvie skaidrojumi, un arī tāpat šeit parādās šis uh, publiskā iepirkuma iebildums. Piesardzības princips ir pavājināts, tāpēc, ka tas uh, tiek pieminēts tikai ilgspējīguma sadaļā, un otrkārt arī tāpēc, ka tas attiecas uz PTO SPS vienošanos. Es vēlētos atgādāt, ka Eiropas Savienība ir uzsākusi lietas par piesardzības principu un šajās lietās zaudējusi. Par eh, regulā, regulēšanas sadarbību. CETA netiek eh, skaidrots, kas uh, tā ir par institūciju un kādas funkcijas tā ir. Es gribētu zināt, kas tad pārstāvēs šo institūciju. Uh, Gribētu zināt, vai parlaments tiks iesaistīts un informēts, un kādā veidā mēs varēsim pildīt kontrolas funkcijas. Tika jau runāts par eh, starptautiskā darba organizāciju, uzskatu, ka sankciju mehānisms arī ir ļoti būtisks. Es uzskatu, ka Japānai vajadzētu dot eh, iespēju parakstīt šādus nolīgumus. Tāpat arī es eh, ceru, ka mūsu kritiski kas eh, piezīmes tiks ņemtas vērā, un es eh, nedomāju, ka šeit ir runa par CETA plus tipu nolīgumu. Lielas paldies tagad Anna Marija Minēra. Paldies, priekšādātāji! Šovasar tika uh, panākts, ka Japāns nolīgums eh, Koreper tika izbīdīts cauri bez diskusijām, un pēc nedēļas jau vajadzēja iesniegt rakstveidu komentārus. Domāju, ka tas nav demokrātisks veids, kā rīkoties. Eh, mēs aicinām nodrošināt spēcīgākas garantijas attiecībā uz personas datiem, bet eh, šīs garantijas nav iekļautas līgumos ar Japānu un Singapūru. Bet parlamentam savukārt tas ir saistoši. Es eh, domāju, ka ir pilnīgi bezatbildīgi šīs diskusijas organizēt tikai dažos līmeņos, nevis visos, kā tam vajadzētu būt. Es domāju, ka tas tikai paaugstinās pilsoņu neusticēšanos Eiropas komisijai. Mēs īstenībā šeit šaujam paši sev kājā. Galu galā līgums nevar tikt uzskatīts par pieņemtu, pirms nav panākta vienošanās par pilnīgi visiem punktiem. Piemēram, arbitrāža strīdu izšķiršana vispār vēl nav apspriesta. Es gribētu lūgt nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Mums vajadzētu atvēlēt gan daudz laika šo jautājumu izskatīšanai, un tāpat arī vajadzētu šo līkumu izskaidrot pilsoņiem un visām dalībvalstīm. Paldies! Paldies! Tagad došu uh, vārdu Eiropas Savienības Japānas delegācijas vadītājiem Jaceka kungam. Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos nāk klajā ar vienu konkrētu piezīmi un vienu vispārīgu piezīmi. Vai mēs reaģēsim uz to, kas tika teikts par um, pāna um, mm, komitejas rekomendācijām, tātad vai tiks ieviests pozitīvais saraksts? Uh, Es biju viens no līdzreferentiem šajā komitejā, un es eh, atceros, ka te bija runa par investīcijām un finanšu pakāpojumiem un attiecīgajām sadaļām. Un šī lūguma mērķis bija nodrošināt, lai tikai reāla ekonomika gūtu labumu no liberalizācijas. Tātad te ir runa par cīņu pret eh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpniecības. Es domāju, ka Japāna šeit eh, nevarētu tikt uzskatīta par nodokļu paradīzi. Vispārējais komentārs būtu tāds, ka, nu, īstenībā Pedro Silva Pereira jau vissvarīgāko minēja. Lī, iedzīvotāji un uzņēmumi gūs ļoti lielu labumu no šī līguma. Un Tas ļaus arī veicināt uh, Eiropas vadošo lomu tirzniecībā pasaulē. Galu galā mēs šeit slēdzam nolīkumu ar ļoti līdzvērtīgu partneri. Mūsdienu pasaulē tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs paskatāmies uz šo līkumu no visiem aspektiem, es varu saskatīt šeit tikai pozitīvo. Protams, Būs arī tādi vienotā tirgus dalībnieki, kam varbūt būs sarešķītāk pielāgoties jaunajiem noteikumiem, taču tas attiecas uz visiem uh, nolīgumiem. Esmu pavadījis uh, lielāko daļu savas dzīves uh, plānveida ekonomikā, kas uh, um, nav tirgus ekonomika, un es uh, ļoti labi apzinos, kādi ir konkurences pozitīvie aspekti. Protams, mums ir jāņem vērā arī šī nolīguma um, izaicinošie aspekti. Es ceru, ka mums izdosies vēst sarunas cauredzami, ka ratifikācija notiks atbilstošā veidā un ka, cerams, šī mandāta laikā mums izdosies to visu arī pabeigt. Protams, ka mēs uzskatām, ka šis nolīgums ir ļoti svarīgs. Liels paldies tagad no komisijas Marko Širolo. Viņš ir uh, nodaļas vadītājs. Paldies, priekšādātāji! Labdien visiem! Liels paldies arī visiem uh, deputātiem, kas izteicās un nāca klajā ar ļoti interesantiem komentāriem. Mēs uh, šos komentārus noteikti ņemsim vērā. Es vēlētos tagad atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Viens, ar ko es gribētu sākt, tas ir ļoti svarīgs komentārs un to ļoti bieži piemin. Man bija līdzīgas diskusijas NV komitejā, mēs runājām par piesardzības principu. Vēlētos norādīt, ka tas ir pieminēts TSD sadaļā, tad tirdzniecība un ilgspējīga attīstība. Bet tāpat arī mums ir jāatcerās, ka piesardzības princips ir ierakstīts mūsu līgumos, un, protams, ka Eiropas tirdzniecības nolīgumi ir pakļauti Eiropas līgumiem. Tas ir tāds vispārējais princips, kas attiecas uz jebkuru tiesību aktu, tā skaitā uz starptautiskiem nolīgumiem. Un, protams, ka komisija nodrošina, ka uh, tirzniecības nolīgumiem ir jābūt pilnīgā saskaņā ar um, pārtikas drošības regulām un attiecīgo sekundāro likumdošanu, uz kuru arī attiecas piesardzības princips. Nu, nevēlos teikt, ka mums ir kaut kādas problēmas attiecībā uz pārtikas drošību, bet, ja runa par ģēmo, nu, tad, eh, vai citiem jautājumiem, nu, tas neatiecās uz Japānu. Vēlos arī norādīt, ka kā visos tirdzniecības nolīgumos, arī šajā nolīgumā ir uh, Eh, iekļautas skaidras norādes, ka piesardzības princips ir jāņem vērā. Es vēlētos teikt, ka, piemēram, SPS un TBD sadaļās ir šādi punkti. Tātad te ir runa arī par darba vidi, un tad ir vispārējie izņēmumi, kas attiecas uz pilnīgi visiem nosacījumiem. Šis princips pilnīgi noteikti tiek aizsargāts nolīgumā. Eiropas eh, Savienība ir intensīvi konsultējusies ar Japānas pusi, un eh, pavisam nesen šis punkts ir apstiprināts, un tas jau tiek eh, īstenots. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Japānas pusi. Tā skaitā mēs apmaināmies ar, da ar datiem un ar informāciju. Esam saņēmuši šādu informāciju arī par trešajām valstīm. Bez šaubām, ka tiek piemēroti arī mūsu iekšējie izvērtējumi. Tātad te ir runa par due diligence un par to, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu tirgos eh, nokļūst nelegāls kokmateriāls. Mūsu noteikumi šeit vēl ar vienu ir skaidri. Mēs eh, nevaram šeit samazināt tarifus, mūsu regulējošā vīdes saglabājas ja runa par šādiem aspektiem. Sankcijas, kas attiecas uz eh, tirzniecību un ilgspēju attīstību, ņemšu to vērā. Šī ir daļa no vispārējām debatēm, un šāda pieeja tiek eh, piemērot no mūsu puses. Mēs eh, ņemām to vērā visās mūsu tirzniecības sarunās. Mēs arī paļāmies uz to, ka tas varētu nodrošināt labus rezultātus. Tas attiecas, piemēram, uz starptautiskās darba organizācijas jautājumiem, tātad, ja runa par Kanādu vai arī par sarunu sākšanu ar Austrāliju. Mēs izmantosim visas iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Bet, protams, ka mēs ņemam vērā arī komentārus. Citi jautājumi, kas tika pieminēti piemēram, par eh, pakāpojumiem. Jā, šīs sarunas balstījās uz negatīvu pieju. Vēlētos skaidri norādīt, ka vedot eh, sarunas ir jānodrošina liberalizācija un aizsardzība. Tātad ir jāņem vērā būtība. Pats svarīgākais jautājums ir, kā mēs aizsargāsim savus sensitīvos sektorus vai mēs veicināsim mūsu ofensīvās jomas un jo īpaši kā mēs aizsargāsim savus publiskos pakāpojumus. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi lielai daļai no deputātiem šajā zālē, bet, protams, ir jāņem vērā arī sabiedrības viedoklis. Es, protams, iedziļināšos arī detaļās Un mēs, sas, mēs arī vēl, vēlamies nodrošināt, lai publiskie pakalpojumi tiktu pilnībā aizsargāti šajā nolīgumā. Un tas ir jādara tādā veidā, lai nerastos nekādas bažas. Dalība valstīm ir jādod iespējas aizsargāt savus publiskos pakalpojumus, un tāpat arī ir jābūt iespējas šo situāciju pagriezt otrādi. Tātad, ja tās ir izvēlējušās liberalizāciju, tām ir jādod iespēja arī no tās atteikties, neskatoties uz to, vai šāds nolīgums ir noslēgts vai nē. Tagad īsno, īsnoslēgums referentam. Uh, Pavisam īs uh, secinājums, noslēguma vārdi jau, daudz, jau daudz runājām. Paldies kolēģiem par viņu komentāriem, ņemšu tos vērā savā rezolūcijas projektā. Pavisam drīz šo rezolūcijas tekstu saņemsiet. Vēlos arī pateikties par paskaidrojumiem, kurus sniedz Eiropas komisija. Vēlos tāpat atgādināt, ka Inta delegācija dosies uz Japānu tuvāko dienu laikā no 18. līdz 20. septembrim. Tā būs Japānā. Un tad uh, mums vēl būs viena iespēja paust savu viedokli tiešā dialogā ar mūsu Japāņu partneriem. Īpaši arī attiecībā uz to, ka ir svarīgi ratificēt divas eh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Es domāju, mums ir jāturpina mūsu politiskie centieni, lai darītu skaidru mūsu Japānas partneriem, ka konkrēti soļi progresa virzienā, lai ratificētu šīs konvencijas, mūsu skatījumā ir svarīgi. Tā tad esmu gatavs sadarboties ar jums pie šī svarīgā jautājuma. Paldies! Nākošās diskusijas mūsu komitejā par šo jautājumu notiks 27. septembrī. Līdz ar tī esam noslēguši skatīt arī 15. un 16. punktu un pārējiem 16. un 17. punktu labo sev priekšstādātājus. Tagad pāriem pie 18. punkta. Jaunākais mēģinājums panākt vienošanos ar Maroku pār tirsniecību. Mēs šo jautājumu apspriedām vairāk kārt. Pavisam drīz nosūtāsim arī mūsu delegāciju uz Maroku un uz Rietumu Sahāras. Uz Rietumu Sahāru mēs zinām atšķirīgos viedokļus, dažādos spriedumus no Eiropas Savienības tiesas puses. Pēc sarunām ar Marokas pusi Komisija nāca klājā jaunu priekšlikumu, un es esmu gandarīts par to, ka mūsu komisārs Pjērs Maskaviči ir mūsu vidū, lai pastāstītu par jaunāko komisijas priekšlikumu. Un tūlīt pat došu viņam vārdu. Merci, le... Prezident. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi, deputāti. Esmu pateicīgs, ka uzaicināt mani sniegt informāciju par šo svarīgo tēmatu Tas ir arī jūtīgs temats. Tas parāds atklātu viedokļu apmaiņu. Kā jūs zināt, komisija jūnijā ir pieņēmusi padomas lēmumu priekšlikumu par nolīgumu parakstīšanu, kas modificē grozī nolīgumu ar Maroku un Rietumu Sahāru par tarifu preferencēm. 16. jūlijā komisija pieņēma lēmumu par šī nolīguma parakstīšanu, un tad arī pieņēmām lēmumu par nolīgumu noslēgšanu un par šī nolīguma nodošanu parlamentam apstiprināšanai. Citas sarunas turpinās par zivsaimniecības nolīgumu. Kā jūs zināt, tas ir uh, mana kolēģa Karmenu Vēla kompetencē, tāpēc par to šodien nerunāšu, atstāšu viņam šo privilēģiju pastāstīšu jums par dažādiem punktiem, kas attiec uz vienošanos par tarifiem. Un varu sacīt, ka te tiek izpildīti trīs mērķi, kuri mums visiem ir būtiski. Pirmkārt, pienākums uh, rīkoties atbilstoši Eiropas Savienības uh, tiesības Eh, tiesas eh, spriedumam 2016. gada decembrī. Tā ir ceļkārt mūsu debatēm. Otkārt, tas īsteno ambīcijas uh, par preferences tarifiem ar Rietumu Saharu, un es domāju, ka jūsu komitejai šis jautājums ir svarīgs, un noslēgumā bija ļoti svarīgi neiejaukties šajā politiskajā um, problēmā. Mēs vēlamies problēmu risināt no juridiskā viedokļa, nevis te pieņemt kaut kādu politisku lēmumu šajā situācijā, kura, kā mēs zinām, jau gadu desmitiem ir ļoti uh, delikāta. Komisija ir vēlusies, vēlējusies izrais, izvairīt no jebkādām politisko viedokļu izpausmēm. Atkārtošu, komisijas mērķis nav noteikt to, kāds būs galējais rietumu Sahāras status. Šis jautājums ir ANO pārziņā. Vēlos arī atgādināt, ka šis nolīgums neatstāja nekādu iespaidu uz Marokas un Eiropas Savienības ieskatiem par šīs teritorijas status. Vēlēju, vēlējos jau no paša sākuma norādīt, ka šie Šo politisko jautājumu mēs šeit neskatām un arī turpmāk neskatīsim, tas nav mūsu ziņā. Mūsu mērķis bija pavisam skaidrs, mums bija jāatbild uz Eiropas Savienības tiesas spriedumā izgaismotiem politiskiem juridiskiem jautājumiem, un tad mēs eh, leģitīmā veidā vēlējāmies arī uzturēt šīs attiecības ar Maroku. Tā tad piedāvājam tehnisku risinājumu, lai atbildētu uz uh, 2016. gada tiesas sprieduma tehniskajiem un juridiskiem jautājumiem. Tātad, lai būtu iespējama er, tirdzniecība rietumu Sahāru ar pref preferences tarifiem situācija no juridiskā un politiskā viedokļa ir sarežģīta, un es zinu, ka parlaments un padomi arī ņem vērā šo situāciju. Mums kopīgi jāatbild uz šiem kopīgiem mērķiem. Mēs nevēlamies, lai parlaments steidzināt procesu. Kopā ar manu kolēģi Frederiku Magerīndī, kas arī ir iesaistīts šai procesā, mēs uzskatījām, ka pieņemtais, jūlijā pieņemtais teksts ir labākā atbilde, ko varējām sniegt. Vēlos uzsvērt, ka ņemot vērā parlamentu darbu, Kaut arī mēs būtu varējuši rīkoties, atšķirīgi komisija nav piedāvājusi šī nolīguma pagaidu īstenošanu. Mēs atstājām likuma pieņēmējiem iespēju paust savu viedokļu un pēc uh, tiesas sprieduma Rietum Sahāras uh, preces vairs nevar izmantot šo preferences tarifu. Šodien īsi vēlos um, pieskarties trim pamatjautājumiem. Pirmais jautājums attiecas uz atbilstību Eiropas Sanības tiesas spriedumam, kas paredz uh, apspriešanos ar atbilstošu iedzi, atbilstošiem iedzīvotājiem šai teritorijai. Tiesa nav uh, piedāvājusi konkrēti risinājumu, kā panākt šī, šīs teritorijas iedzīvotāju piekrišanu. Uh, Tātad vēlos uh, norādīt, ka šis ir juridisks lēmums, kas attiec gan uz padomi, gan uz uh, komisiju, un vēlos sacīt, ka visi juridiskie risinājumi līdz šim tika izmantoti no mūsu puses ir iekļauts plašas, uh, visaptvarošas apspriešanās ar rietumu Sahāras iedzīvotāju, arī ar Polisario. Uh, pārstāvjiem, ar um, pārobežu organizācijām, un uh, bija nepārprotams jā par vienošanos. Mēs e, izmantojam neitrālu, nepārprotam depolitizētu pieeju, nenostājoties viena vai otra pusē. Un mūsu uzaicinājums tik vērsos visām organizācijām Bija arī dažas organizācijas, kas nevēlējās piedalīties procesā, pauž nožēlu par to, taču saprotu viņu nostāju. Var rasties jautājums, vai viss tik darīts, bet, nu, mēs savu roku rokas spiedienam pastiepam. Un, protams, mēs turpinām vēl sekot notikumu gaitai, process vēl nav beidzies, iespējams, ka parādīsies vēl kādi ierosinājumi. Ir vērts norādīt to, ka polisārio pārstāvji arī piedalījās apspriedēs. Tātad princips ir tiesības, ko nosaka tiesa, un konsultācijām jābūt ir juridiski uh, racionālām, lai uh, process būtu atbilstošs tiesas prasībām. Tātad uh, runa tagad ir par Rietum Sahāras precēm. Šodien tām vairs nav tarifu preferences, tātad šīs preces uh, ir uz mazāk labvēlīgiem noteikumiem uh, tirgojam salīdzinot ar citu teritoriju precēm. Tātad mēs vēlamies attīs, uh, eh, atbalstīt šīs teritorijas attīstību, tāpēc mēs arī vēlamies noslēgt šo nolīgumu un nolīgumam ir nepārprotam jānāk par labu Rietum Sahāras teritorijas iedzīvotājiem. Tas tad mums ir svarīgais mērķis. Tad kā mēs to konkrēti darīsim? Gaidām labvēlīgi ietekme konkrētajos sektoros, teritorijā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un arī fosfātu ieguvē. 40 tūkstoši iedzīvotāji, viņu darba vietas ir atkarīgs saistīts tieši ar saimniecību, un tad arī lauksaimniecības preču imports ir 65 uh, miljonu eiro uh, līmenī un 5 apjomā un 5 miljonu eiro apjomā ir zivsaimniecības produktu tirzniecība. Tātad Ieguvumi no eh, preferenciālā eh, tarifa būtu apmēram 6 miljonu eiro apjomā, un zivsaimniecība tas būtu 15 miljonu eiro apjomā. Tas būtu liels ieguldījums vietējai ekonomikai, un tas būtu arī labvēlīgi mūsu pašu tirzniecībai, un tātad sadarbība pārobežu līmenī arī ir augstvērtējuma. eksports no šīs teritorijas attiecībā uz eh, zvejniecību eh, tagad cieši, bet turpmāk varētu būt ieguvējs. Ietekme uz iedzīvotājiem būtu negatīva tad, ja šādu nolīgumu mēs nenoslēgtu. Nepārprotami šādu preferences eh, tarifu trūkums vēl būtu papildus šēslis eh, šīs teritorijas attīstībai. Jāveicina arī ekonomiskās darbības eh, diversifikācija. Ziņojums ir nepārprotam dokumentēts, ir izvirzīti skaidri mērķi, izmantojām plašus datus ne tikai no Marokas puses, uh, Kaut arī mm, centāmies iegūt visuzticamāko informāciju no Marokas iestādēm, taču tika iesaistīts arī nevalstiskās organizācijas, tā, tāpat kā Western Sahara Resource Watch. Šis process turpinās, nepārprotam to vēl var uzlabot. Vienošanās projekts paredz pastāvīgu informācijas apmaiņu starp abām iesaistītajām pusēm un arī uh, nolīgumu izvērtējumu un iespējamo labojošo pasākumu ieviešanu. Jānodrošina, ka šis process netiek noslēgts, bet lai Eiropas Savienība ar vienu turpinātu skatīt šī nolīguma ietekmi uz vietējiem iedzīvotēm. Eiropas parlamenta misija dosies uz Rietumu Sahāru un esmu pārliecināts par to, ka Tā ļaus visumā apstiprināt ziņojuma secinājums, kas norāda uz nepārprotajiem labumiem šīs teritorijas iedzīvotē. Dažiem no jums varētu būt kārdinājums eh, pēc iespējas ātrāk apstiprināt eh, šo nolīgumu. Taču atklāt sakot, būs vajadzīgs vismaz gads, uh, lai īstenot visas juridiskās izmaiņas, lai varētu šo nolīgumu īstenot. Un pēc gada jau būs jauns parlaments, un sekas būtu nožēlojams, un ar vienu tik, būtu spēkā šis čērslis rietumu Sahāras teritorijai tirzniecībā atgādināt, atgādināšu, ka sucesijas nolīgums nekādā veidā neietekmē Marokas uh, pārvaldību Rietumu Sahārā. Mēs koncentrējamies tikai uz uh, tirzniecības dimensiju. Nolīgums nāktu par labu Rietumu Sahāras uh, iedzīvotājiem tarifu ziņā. Sahāra Rietum Sahārai ir jāturpina izmantot šīs preferences. Komisija iestājas, pilnīgi atbalsta ANO procesu, kur mēs ir atrast politiski ilgspējīgu pieņemamu risinājumu politiskajā konfliktā. Magrinī kundze ir jau tu, tikusies ar Kolēm kungu, kas ir ANO īpašais pārstāvis eh, Rietum Sahāras jautājumos ANO atbalsta politisku risinājumu starptautiskā līmenī, bet uh, tirzniecības līguma noslēgšana ir cita lieta, un uh, es arī jūs aicinu šīs divas lietas mm, skatīt atsevišķi. Citādi tad viena lieta ietekmēs otru, un uh, tas nevienam nenāk par labu. Es ar savu klātbūtni šeit apliecinu to, ka vēlos, lai Eiropas parlaments varētu izdarīt savu izvēli, pamatoties uz visaptrošu informāciju par eh, nolīgumu ar Maroku grozījumiem. Es ļoti sen mācījos politiskās zinātnes, bet situācija tagad ir jauna un Jūsu misija nepārprotam jums sniegs vēl papildu informāciju, taču tā jums arī ļaus izdarīt jūsu politisko lēmumu. Aicinu jūs izvairīties no debatēm par uh, Rietumu Sahāras uh, teritorijas piedarību vai nepiedarību Marokai, ja jum, jums tas nav jādara. Mēs runājam par juridisko pamatu, lai piešķirtu preferenciāls uh, tarifus Rietum Sahārai, pamatojoties uz to labumu, ko tas varētu dot vietējiem iedzīvotājiem. iedzīvotājiem. Mēs iestājāmies par reģionu stabilitāti, esam pārliecināti par to, ka padoms 16. Eh, jūlijā pieņemtais um, nolīgums izpildi šīs prasības. Mēs strādājam ļoti racionāli. Es, uh, man kolēģi Mogherini kundze, mēs esam jūsu rīcībā, lai sniegtu jums visu informāciju pēc tam, kad jūs būsiet apmeklējuši Rietumu Sakaru. Es esmu pārliecināts par to, ka jūsu viedokļi uh, sakritīs ar mūsu, sakritīs mūsu ieskatiem. Un šis jautājums ir ļoti sarežģīts, ļoti jutīgs, ļoti svarīgs, taču es domāju, tas tika skatīts ņemot vērā visu šo jutīgumu. Paldies! Liels paldies, komisāra Moskveči! Kungs, komisāra, paldies, ka izskatījāt trīs jautājumus, kas ir jo īpaši svarīgi. Un tagad vārds referentē Lalanda kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārkungs. Vispirms vēlos jums pateikties par to, ka esat mūsu viesis, dalījāties savus ieskaties. Šis ir ļoti jutīgs temats. Paldies, ka to izgaismojāt. Pirmais jautājums. Kā tiek pārbaudīta eh, Rietum Sahāras preču izcelsme? Kā apliecināja jūsu dienas eh, pēdējā viedokļa apmaiņa ar mūsu komiteju. Nav tādas institūcijas vai organ, organismu, organizācija, kuras uzdevums ir pārbaudīt preču izcelsmi no rietuma sakārs, un tā tad arī tas nav Marokas varas tiesāšu pārziņā. Tā tad lai varētu secināt, vai vietēji iedzīvotājiem Rietumu Sakarā gūtu labumu no šīs tirdzniecības, vispirms būtu jāsaprot, vai kurš preces no turienes nāk, būtu jāizstrādā, piemēram, muitas kods šīm precēm. Ko, kā jūs, strā, vai jūs strādājat šai virzienā ar saviem Marokas partneriem, un vai jūs domājat, ka te varētu izmantot EFTA valsts, valstu vai ASV valsts ASV pieredzi. Man ir cits jautājums īsāks, uz kuru jūs padarēju atbildēt. Kādas varētu būt seks, tad, ja Eiropas parlaments neratificē šo nolīgumu? Kādi pasākumi tad tiktu īstenoti šādā hipotētiskā gadījumā? Paldies! Paldies, un tagad vārds ēnu referentiem divas minūtes katram. Paskatīsimies, vai vēl kāds vēlas izteikties. Vispirms Sikau kungs divas minūtes. Siku kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāram. Es piekrītu komisāra sacītājiem, tam, ko viņš uzsvēra. Tas īpaši attiec uz divām nošķiramām lietām. Viena lieta ir saistīta ar institucionālo demokrātisko uh, problēmu, un uh, cita lieta ir tirzniecības nolīgums. Es domāju, ka mēs zinām, kā ir izskanējusi kritika sakarā ar organizāciju un asociāciju, kas pārstāv Rietumu Sahāru pārbaudīšanu. Šīs organizācijas neatzīst Marokas iestādes Tad te kaut kas vēl ir pārbaudāms. Tas ir nepieciešams solis. Mums ir jānodrošina, ka pamatojamies tikai uz tiem kritērijiem, kurus izvirzīja tiesa savā spriedumā. Es atbalstīšu referenti un viņas jautājumus, jo es domāju, ir svarīgi saprast, kā varētu atzīt šo izcelsmes norādi kā šo procesu varētu atbalstīt. Un vēl viens aspekts, par ko man ir jautājums, tam ir sakars ar uh, teritoriāliem jautājumiem tām salām, kuras es pārstāvu - Sicīlija un Sardīnija. mums nebija viegli identificēt tos produktus, kas uh, Eiropas gal, galējos dienvidos tiek uh, uh, tirgoti. Uh, problēma ar tomātojumiem ir tāda, ka tad, ja tie netiek identificēti, ir problēma. Sociāldemokrāta vārdā referents, ēna referents nav klāt, līdz ar to ejam tālāk. Lūnas kungs, ECR vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav konkrēti jautājumu komisāru kungam. Varbūt tāds Vispārīgs komentārs no mūsu grupas, no EKR grupas. Divdesmit trešā augusta vēstulē mēs jau paudām savu nostāju. Mēs lūgtu, lai fokus būtu uz ekonomiskiem un juridiskiem jautājumiem, nevis politiskiem jautājumiem. Un ek ka R grupa eh, piekrīt komisijai principā. Uzskatām, ka diskusijas būtu jāpabeidz bez eh, Eiropas eh, Savienības pozīcijas būtiskas mainīšanas attiecībā uz rietumu sakārs stāvokli. Nevajadzētu norādīt, kādam šim stāvoklim jābūt. Mēs pakļaujamies ANO procesam. Uh, un mēs pilnībā atbalstam tos risinājumus, kas ir ilgspējīgi un godīgi. Un uh, arī mēs gribam uzklausīt parlamentu juridiskā dienesta viedokli un ļoti ceram, ka varēsim šo jautājumu izskrīt līdz uh, sasaukuma beigām. Uh, paldies par visiem izskaidrojumiem. Man ir jānošēlo, ka šodien mēs esam nonākuši tik tālu, ka mēs runājam par tiesas spriedumu. Un īsnībā tas ir tādēļ, ka komisija nav paveikusi savu darāmo. Un eh, tā kā mums ir šis tiesas spriedums, mēs esam spiesti mainīt arī nolīgumu, eh, kas, eh, attiecība, kas saistīts arī uz Rietumu Sahāras teritoriju autonomo statusu. Un īstenībā tas ir arī kaut kas tāds, kas prasa radošumu no komisijas puses. Tagad ir jāizdomā kaut kādā, kā varētu atšķirt šos rietum sahāras ražojumus. Uh, lai varētu atšķirt šos rietumsakārs eh, preces un eh, citas eh, lietas, kas, nā, kas nāk no šīs, lai varētu atšķirt no tā, kas nāk mm, no Marokas. Uh, Eiropas Savienības tiesas spriedums eh, ir tāds, ka tas ir pielicis punktu šīm preferenciālajiem tarifiem, kas eh, attiecās uz precēm, kas nāk no šiem, šī reģiona. Un īstenībā šeit ir ļoti grūti šobrīd noteikt eh, par, kas tas ir šis iedzīvotāju konsens vai piekrišana, un īstenībā šeit mēs nevaram nodalīt šīs lietas no diskusijas par nolīgumu līgumu kā tādu. E, vienmēr ir cilvēki, kas nepiedalās diskusijās, un, un tas ir sarežģīti. Un tad ir arī citas pretrunas, kas izriet no jūsu sakāmā, e, piemēram, ir preces, kas ir izcēlušās rietumu Sahārā, jūs sakat, ka ir nepieciešams dot uh, Eh, tādus eh, preferenciālos tarifus šīm precēm, kā tām precēm, kas nāk no Marijas. Bet, lai to konstatētu, ir jāpiešķir kaut kāda identifikācija. Identifikācija, jo, ja nebūs izcelsmes norāda vai identifikācija, kā Maraks iestāde zinās, kur ir šī eh, produktu izrā, iz, izcelsme. Un ļoti mm, tas izraisīs grūtības. Un, ja mēs nelemsim politiski, uh, Mēs gal galā nevaram piespiest Mārokas iestādēm noko, nokonstatēt, ka lūk, šis, šis produkts nenāk no Mārokas. Un, uh, Mums Eiropas Savienībā ir jārespektē pašiem savi likumi, mums ir jārespektē tarifu preferences, ko mēs esam piešķīruši, un tad ir nepieciešams ieviest arī šo mehānismu, ko mēs varētu nosaukt par tādu identificēšanas vai nošķiršanas procedūru. Šobrīd nolīgumā par to nav runāts. Uh, Mēs eh, sakām, ka nolīgums eh, regulē pilnīgi visu, un tagad mums ir labā griba no visām pusēm. Mm, no, eh, mēs runājam par to, ka vajadzētu grozīt protokolu, bet mm, protokols ir tāds, kas pirms ratifikācijas tam vajadzētu dot iespēju tikt identificētam, kā arī mums ir jāizdara iz, izvērtējums. Un eh, galu galā tādā veidā mums ir jāveic eh, šis eh, pārbaudas darbs komisijas paveiktajām. Paldies tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs gribam runāt arī par zivsēmniecības produktiem šobrīd eh, nav piekrišanas no vietējiem iedzīvotājiem. 16. jūlijā padome savā lēmumā eh, pieņēma plašāku interpretāciju. Eh, ir mēs zinām tikai to, ka Rietum Sahāras iedzīvotāji ir sūdzējušies tiesā uh, un tiesa ir noraidījusi šo pretenciju, sakot, ka nolīgumam nav ietekme uz, vai, vai tas neregulē rietumsahāras preces, bet um, šeit uh, ir jādomā par to, kas uh, dod labumu rietumsahārai. Iepriekšējā nolīgumā nebija atcaucis uz Rietumsahāru kā teritoriju vispār, un eh, es domāju, ka tagad ir, tas ir jāpiemina ļoti skaidri parlamentu lēmumā. Eh, Priekšsēdētājs saka, nākamais runātājs. Man ir daži komentāri, eh, uzklausot Moskavīcī kungu. Komisāra kungs runāja par dosie. Tas man atgādina, ka šeit ir gan tirznieciski, gan tehniski aspekti, un šeit ir iespējama arī politiska interpretācija. Varētu pat teikt, ka šeit eh, ir tāds īpatnējs process, eh, un nu, te šī situācija attīstās jau 60 eh, vai 70 gadus, regulējot attiecības ar Marokas karalisti. Uh, šī te tirzniecības nolīguma vai vienošanās starp uh, Mārokas karalīs un Eiropas Savienību, un arī mēs runājam par šiem protokoliem, kas tirnieciskā ziņā dod ekonomiskas priekšrocības. Un tas ir ļoti svarīgs aspekts, jāatzīmē, ka profesionālo tarifu trūkums padara grūtāku šo eksportēšanu. Šeit ir veikti arī aprēķini muitas tarifu ieņēmumu zaudēšanas ziņā. 6,6 miljoni būtu šis zaudējums, un tāpēc e, mums ir jādomā par to, kā veicināt tīrzniecko apriti. Tāpat laikā ir jādod atbalsts arī Rietum Sahāras kopienu attīstībai. Šeit ir konkrēti citas kopienas, apdzīvotas vietas, kur tiek realizēti daudz projekti. 46 eh, miljoni eiro ir investēti un eh, kaut vai vienā no manis pieminētajām pilsētām eh, ir atbalsts arī lauksaimniecības jomā. Mm, un uh, lauksaimniecības produktu eksports ir ļoti svarīgs rietumu Sahāras attīstībai. Buhnerkungs ir nākamais. Meina, meina, no. Paldies! Es e, domāju, ka ar e, šo nolīgumu Eiropas tiesas e, sprīdums netiks īstenots. Mums vajadzētu um, apspriesties ar uh, Sahāras uh, iedzīvotājiem. Savukārt viņiem ir jāved sarunas ar saviem okupantiem. Viņi ir veduši sarunas ar uh, dažām NVO, bet Eh, tiek minēts, ka viņiem ir jādod iespēja izteikties jebkurā brīdī. Spriedumā nav tā teikts. Spriedumā ir teikts, ka ir ar viņiem jāved sarunas, nevis viņiem ir jādod iespēja izteikties. Otrs eh, ļoti būtisks punkts eh, tiesas spriedumā ir tāds, ka tautai ir jāgūst labums. Saskaņā ar jūsu izklāstu okupējošā vara gūs uh, labumu pašlaik, jo tā um, vienkārši turpinās okupāciju un turpinās gūt no tās labumu. Saharāvī ir uh, mazākumā un uh, no šī tirdzniecības līkumā šī tauta gūs ļoti nelielu labumu. Ja runa par Eiropas Savienības politiku un jo īpaši komisijas politiku, tad tā atbalsta okupantus. Es vēlētos jums atgādināt, ka paši Saharāvī uh, eh, ir jutuši ārkārtīgi lielu apspiešanu, viņi ir tikuši spīdzināti un uh, Amnesty International uh, nav pat visu spējusi uh, piefiksēt. Uh, To visu pašlaik komisija vienkārši turpina atbalstīt. Es domāju, ka mums vajadzētu par to kaunēties. Merci beaucoup. Euh, Marča Līzīkungs, liels paldies, ka devāt man vārdu. Paldies arī komisāram par to, ka viņš ir ieradies runāt par šo tik svarīgo jautājumu. Protams, ka šis jautājums ir sarežģīts, un tas tiek padarīts par vēl sarežģītāku. Es patiešām esmu izbrīnīts par to, kas šeit tiek minēts. Galu galā te ir runa par Eiropas komisiju, kas eh, tagad mēģina slēgt līkumu ar Rietumsahāru, taču vispār neviens nav devies uz turieni. Um, viss tiek šeit darīts no um, Briseles. Un eh, tāpat arī es vēlētos norādīt, ka Marokai nav nekāda suverenitātes pār šo teritoriju. Eiropas komisija arī atzīst, ka tā nav uh, pilnīgi nekādu skaitļu par tirsniecību ar Rietumu Sahāru. Varbūt, ja jūs varētu man parādīt Eiropas komisijas noslēgtos līgumus, kur parādītos šāda veida dati. Jūs arī pieminējāt, un šeit es varu jums piekrist, ka patiešām Rietum Sahārai vajadzētu būt centrālajam punktam šajās sarunās, ne jau Marokai. Es gribētu zināt, ko jūs darīsiet attiecībā uz neokupēto Rietumsahāras daļu. Arī šeit tiek mm, ražoti produkti. Vai šis līgums attieksies uz šo teritoriju, vai tas ir paredzēts šai teritorijai, vai jūs esat veduši sarunas ar viņiem? Kā tas viss izskatās? Jūs vienkārši šeit runājat par mm, okupējošās varas eh, okupēto Rietumsahāras daļu. Tad, tad eh, nekāda līguma šeit nepastāv. Uh, Tāpat arī um, kāda būs cena tām, ka mums būs jāgaida vēl viens gads, ja tiks pieņemts šāds spriedums. Un vai tiešām mēs esam gatavi maksāt šo maksu par nelegālām darbībām? Jau 15 gadus mūsu dienesti mums saka, ka šādi līgumi ir nelegāli, un tie nav bijuši legāli, jo Eiropas tiesa skaidri to ir parādījusi attiecībā uz lauksaimniecību un zvejniecību. Uh, Ko jūs darīsiet, ja Eiropas tiesa vēlreiz mums pateiks, ka tas nav legāli? Es uzskatu, ka mēs atkal liksim uz kārts Eiropas Savienības ticamību. Es domāju, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi sarežģīti. Gaidu jūs atbildes. Paldies! Tagad es lēdzinātāju sarakstu un nākamais izteiksies Šusterkungs. Pavisam īsts jautājums. Man liekas, ka tas ir patiešām traki, ka mēs šeit mēģinam nodalīt politiku, ekonomiku, un beigās vēl parādās tehniskie, juridiskie jautājumi. Es īsti nezinu, vai. Tas būtu mētiecīgi. Nezinu, vai ar šādiem vienkāršiem juridiskiem jautājumiem ir jāvēršas pie uh, Eiropas Savienības tiesas, lai tā pateiktu, vai tas ir pareizi vai nē. Un tad mēs būsim zaudējuši gadu, tāpēc, ka uh, Eiropas tiesa to būs noraidījusi un mēs būsim zaudējuši savu ticamību. Es uh, domāju, ka mums vajadzētu saprast, ka ir jājautā Eiropas tiesā, vai mm, te ir kaut kādi nosacījumi, kas nav izpildīti, un ja tā nav, tad mēs varam politiskā ziņā rīkoties. Paldies tagad, Elēna! Vispirms eh, liels paldies eh, komisāram par to, ka viņš ir ieradies uz eh, šo tikšanos. Liels paldies, ka jūs esat gatavi atbildēt uz mūsu jautājumiem. Komisāra kungs, kā jūs rādzat, šis ir ārkārtīgi komplicēts un arī pretrunīgs jautājums šeit Eiropas parlamentā. Jā, tas ir politisks lēmums, bet Deputāti vēlētos iegūt pēc iespējas vairāk informācijas pirms tiks pieņemts lēmums šādos apmēros. Uzskatu, ka mums nu dienu vajag vairāk informāciju. Es eh, patiešām uzskatu, ka komisija ir labi pastrādājusi, bet jums ir jādara vēl vairāk, lai pārliecinātu cilvēkus Piemēram, te ir runa par eh, Marijas Arenas teikto. Es arī uzskatu, ka varbūt mums ir jābūt radošākiem. Ja jūs vēlaties piesaistīt vairāk atbalsta šeit parlamentā, ehm, tad eh, šis eh, konflikts ir parādījies, ehm, un ne jau tikai pie tā būtu vainojams Eiropas Savienības tiesas spriedums. Arī Eiropas parlaments par to ir ļoti ilgi spriedis. Mums ir patiešām vajadzīgs vairāk informācijas par jūsu priekšlikumu, tā lai mēs to varētu akceptēt. Es esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienības tiesas spriedums 2016. gadā ir pamatots. Protams, ka tas viss ir ļoti pretrunīgi. Vēlreiz liels paldies, ka ieradāties, liels paldies par ieguldīto darbu. Es eh, labprāt jūs atbalstītu, bet mums ir vajadzīgs vairāk informācijas, lai mēs varētu pārliecināt vairāk deputātu. Mums eh, nav vajadzīga negatīva pieredze. Galu galā mēs šeit pieņemam lēmumus, bet balstāmies uz nepietiekamu informāciju. Liels paldies, nākamais runātājs. Liels paldies, eh, priekšādātāj, liels paldies arī Moskavīcei kungam par to, ka viņš ir ieradies. Konsultācija process, kas ir ļoti būtiska, šī saruna daļa tiek kritizēts un pamatoti kritizēts. Vai jūs eh, piekrītat, ka šo konsultāciju procesu eh, varētu pielīdzināt Rietam Sahāras iedzīvotāju piekrišanai? bet eh, to cilvēku viedoklis, kas nedomā līdzīgi Marokai, netiek ņemts vērā. Jūs runājāt arī par gūto labumu. Kā komisija izvērtē šos labumus eh, arī tiem rietumsahāras iedzīvotājiem, kas dzīvo bēgļu nometnēs? Es eh, Gribētu arī zināt, vai jūs uzskatāt to par tehnisku jautājumu. ANO process turpinās jau desmit gadiem ilgi, un tas pilnīgi nav devis nekādus rezultātus. Ir arvien vairāk cilvēku, kas ir iestrēguši tuksnesī. Es gribētu zināt, vai jūs esat to visu ņēmuši vērā, un vai šī politiskā realitāte eh, tiek ehm, ņemta vērā mm, ANO. Lopes Bermeho. Paldies, priekšādātāji! Es eh, vēlētos pateikties arī Moskavīcī kungām. Liels paldies par eh, jūsu teikto. Man ir pavisam īss jautājums, varbūt jūs varētu man to paskaidrot. Es ļoti labi saprotu, cik svarīga ir šī vienošanās, taču terminoloģija ir ļoti būtiska. Gal galā tas ir juridisks teksts, bet vienlaicīgi arī politisks, ne, nedrīkst to aizmirst. Nekur netiek runāts par konsultācijām, tiek runāts par uh, vietējo iedzīvotāju piekrišanu, un gal galā tas ir kaut kas cits, tās nav konsultācijas. Es eh, gribētu zināt, kā jūs uh, sazināsieties ar eh, Saharāvi iedzīvotājiem Rietam Sahārā. Tāpat arī gribētu zināt, eh, ko dara apvienotās nācijas. Tiek runāts par eh, Saharāvi, kurus it kā atbilstoši pārstāvot polisārio. Es domāju, ka mēs nevaram tā vienkārši uh, akceptēt eh, jebkuru pārstāvi. Šeit galu galā ir runa par politiskiem apsvērumiem. Diemžēl jūs eh, šeit pieminat arī Maroku. Jūs esat veduši sarunas ar Maroku, bet tā ir okupējošā vara, un pēc tam arī Spānija, kas ir administratīvā vara. Paldies! Komisārkungs, jūsu dienesti sagatavoja um, paziņojumu februārī, un tā tika nodota dalību valstu muitas iestādēm. Jūs uh, paziņojāt, ka tiem vajag sazināties ar Marokas partneriem gadījumā, ja rodas šaubas par um, produktu izcēlesmi, ja šis produkts ir no Rietuma Sahāras. Mani kolēģi vakar tikās ar Marokas uh, tirdzniecības biroju. Mums pavēstīja, ka uh, Viņi eh, sistemātiski atsakās eh, norādīt eh, Rietumu Sahāru kā izcelsmes vietu produktu certifikātos. Vai jūs patiešām uzskatāt, ka jūsu instrukcijas nodrošinās Eiropas muitas politikas atbilstošu īstenošanu? Mums ir arī vairāki starptautisko tiesību jautājumi, kas šeit parādās. Varbūt jūs varētu salīdzināt, kāpēc situācija uh, starp Maroku un Rietumu Sahāru um, būtu uh, atšķirīga uh, no Krievijas un Ukrainas situācijas. Liels paldies! Uh, tagad Inesa Ajelsendere, Magrebas delegācijas dalībniece. Liels paldies! Es patiešām atvainojos par to, ka nevarēju piedalīties šīs eh, prezentācijas sākumā un nedzirdēju, ko teica mm, komisārs. Taču daudzi no Magrebas delegācijas ir sekojuši līdzi mm, komisijas darbām, jo īpaši ņemot vērā to, ka ir jāizpildā nosacījumi, kas ļautu uh, izpildīt 2016. gada Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Valencijā mēs iedziļinājāmies vairākos aspektos, un jo īpaši mēs runājām par Rietumsahāras iedzīvotāju piekrišanu. Šis process turpinās arī apvienotajās nācijās. Tātad saistībā ar polisārio tiek runāts par tādu problēmu, ka nav uh, bijusi iedzīvotāju skaitīšana, tāpēc ir grūti saprast, kā mēs varētu saņemt iedzīvotāju piekrišanu. Jā, no to nav paveikusi, kā tad Eiropas Savienība to varētu paveikt. Mums ir, ir jāpaveic kaut kas vairāk nekā ir spējusi paveikt ANO. Galu galā Mēs dzirdam no vienas puses dažādus draudus, bet no otras puses ir jāskatās arī uz realitāti. Mēs, kā parlaments, vēlētos jautāt, ko dara komisija attiecībā uz šo trešo ceļu. Mēs redzam, ka no Marokas uz Spāniju sāk ierasties arvien vairāk migrantu, tāpēc, ka pārējie migrācijas ceļi ir slēgti. Uh, Šis ir kutelīgs temats. Jums eh, vajadzētu nodrošināt, lai eh, šī ekonomiskā situācija vēl vairāk nepasliktinātos. Un šeit ir mm, iesaistītas milzīgas intereses. Eh, gal galā ir runa arī par Marokas ekonomiku. Es vēlētos, lai šādās konsultācijās tiktu nodrošināta šī Rietum Sahāras iedzīvotāju piekrišana, bet ir ārkārtīgi sarežģīti runāt ar polisārijā pārstāvjiem. Tas ir prezidents, ko ir ievēlējuši iedzīvotāji. Un mēs, protams, arī saprotam, mēs vēlamies jūsu priekšlikumu atbalstīt. Jūs esat ieguldījuši daudz centienu, ko mēs arī atzīstam. Mums ir jāsaprot, ka šī situācija ir sarešķīta. Mums vajadzētu mēģināt runāt vienā balsī, ja runa par šo reģionu. Galu galā šajā reģionā dzīvo divu valstu iedzīvotāji. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, tāpēc, ka ANO vēl ar vienu nav atradusi risinājumu. Bet mēs jums uzticamies jo komisija patiešām ir ieguldījusi daudz pūliņu. Komisārkungs. Euh, jūsu izteikumi, jūsu komentāri patiešām norāda uz šī jautājuma politisko, tehnisko, juridisko sarežģītību. Un es pats darbojos politikā jau diezgan daudz gadu, un, protams, e, šis ir tāds politisks lēmums. Varu to atzīt. Tomēr komisija ir visu laiku modri raudzījusies, lai mēs ņemtu vērā arī tehniskos un juridiskos aspektus šai juridiskajai problēmai. Es, protams, nevēlos šeit iedziļināties ģeopolitiskās vai ģeostrateģiskās diskusijās. Uh, te drīzāk būtu atbildīga Mogherīnī kundze, nevis es. Mēs eh, vēlamies izvairīties eh, no šādas nostājas. Mēs vēlamies vienkārši ņemt vērā visas sekas un vēlamies darīt visu, lai mm, tas nāktu par labu konkrētiem iedzīvotājiem. Jā, protams, mums ir jādomā par to, ka šo statusu noteiks ANO. Vēlējos tikai pieminēt, ka Nu, šādi apgalvojumi, ka komisija kā atbalstot spīdzināšanu ir absolūti nepamatoti un kļūdaini. Eh, komisija ir mm, iesaistījusies šajos politiskajos procesos pēc tīras sirdsapziņas. Nu, tas bija tas, ko es vēlējos teikt par komentāriem. Tagad es labprāt atbildēšu uz, eh, komis, uz eh, komitejas deputātu uzdotiem jautājumiem par pagarinājumiem, termiņiem un tā tālāk. Mēs uzskatām, ka mūsu sagatavotie priekšlikumi ir sagatavoti ļoti ilgi, ļoti piesardzīgi, ņemot vērā visas iesaistītās puses, bet tas nebūtu vēl nenozīmē, kā mēs būtu šī procesa galā. Es personīgi esmu gatavs atgriezties šeit pie jums komitejā, jo īpaši pēc Eiropas parlamenta misijas un tad mēs varētu sekot līdzi panāktajam progresam. Taču es vēlētos norādīt, ka mūsu iesniegtie elementi ir bijuši pietiekami labi izstrādāti, lai jūs varētu paust savas domas. Un, protams, ir eh, bijuši mm, vairāki tādi sarešķīti punkti, pie kuriem vēl atgriezīšos. Uh, Nākamais, ko es vēlējos teikt eh, ievadā, ir tas, ka mums vajadzētu izvairīties no tā, ka šis jautājums it kā ir atrasināts. Mums ir jāņem vērā pašreizējā situācija un To visu ņemot vērā, mums ir jāmēģina gūt pēc iespējas vairāk labuma un ir jānodrošina garantijas. Tātad šeit ir runa par ļoti precīziem punktiem, ko pieminēja referents. Uh, ko pieminēja ēnu referenti un arī daudzi deputāti. Piemēram, e, izcelsme. Rietum Sahāra kā izcelsmes vieta. Šis ir ļoti komplicēts jautājums. Jā, tiesa e, ir prasījusi konsultācijas ar iedzīvotājiem, un e, tieši to arī mēs vēlamies darīt. Es piekrītu jums, ka mums vajadzētu būt, iegūt labāku informāciju par tirdzniecības plūsmām Rietum Sahārā, bet Tas ir sastarpēji saistīts ar politisko situāciju šajā reģionā. Tas ir tāds aburtais loks. Protams, visi dienesti strādā pie šī jautājuma. Es vēlētos arī informēt, ka notiek informācijas apmaiņa ar Maroku, kas arī ir iesaistīta šajā procesā. Un mēs e, esam bijuši e, Mēs esam piepras, uzstādījuši šeit ļoti augstas prasības, tātad mēs esam iesaistījuši asociācijas komitejas, tāpat arī mums ir jāvienojas ar Maroku par dažādām detaļām, par mehānismiem. Mums jau ir bijušas eh, ļoti precīzas viedokļu apmaiņas ministrija līmenī, un vēlētos vēlreiz norādīt, ka komisija turpinās uzstādīt šīs augstās prasības. Otrais jautājums, ko vairāk no jums pieminēja attiecas uz uh, to, uh, kādas sekas varētu būt tam, ja Eiropas parlaments neratificētu šīs vairākas zonas. Man ir nācies uh, konstatēt, ka šīs sekas būtu ļoti skaidras. Tātad nebūtu preferenciālā statusa, un tam būtu ārkārtīgi negatīva ietekme un tas negatīvi ietekmētu arī mm, peļņu ekonomiskā ziņā. Galu galā šeit divas trešais no iedzīvotājiem ir atkarīgi no lauksaimniecības un zvejniecības. Un, ja runa par eh, zvejas produktu pārstrādes industriju, tad tā visticamāk tiktu pārvietot uz Maroku, un tas noteikti nav nekāds paradoks. Jā, protams, visi var šeit gūt labumu, šeit arī ir dažādi viedokļi, bet eh, mums galvenokārt ir jāņem vērā rietum Sahāras um, problēmas. Komisija vēlas iegūt pēc iespējas eh, ticamāku informāciju. Tad, te, protams, ir paredzēta informācijas apmaiņa ar Maroku, bet mēs iesaistām arī eh, pilsoniskās sabiedrības sniegto informāciju, un mēs ņemam vērā arī NVO gatavotos ziņojumus. Mēs nebalstāmies eh, šādos izvērtējumos tikai uz eh, nejaušiem datiem. Ņemot vērā visu šo kontekstu, vienošanās ar Maroku ir vajadzīga, jo mums ir jāatcerās, kāda ir šī esošā situācija. Vēlreiz atcerēsimies, ka nevis saprotams, kur šajā situācijā ir ola, kur vista. Mums ir eh, jāiesaist arī citas institūcijas Rietum Sahārā, kas ļautu mums garantēt šo eh, preferenciālo statusu. Tātad šeit ir jāpārbauda produktu izcelsme, jānodrošina sadarbība ar muitas iestādēm, un tam visam ir jānotā, jānotiek efektīvi. Tieši tāpēc arī šāds līgums ir vajadzīgs. Bet, protams, mums ir arī jābūt modriem, mums ir jānodrošina, lai šīs līgums mums sniegtu uzticamu informāciju un lai patiešām mēs varētu būt pārliecināti, ka šie um, labumi uh, galvenokārt attiecas uz Rietumsahāras iedzīvotājiem. Tika arī uzdots jautājums, kas ir visu prātos un īstenībā tam nav nekādas apmierinošas atbildes. Es šeit izmantošu Ineses Ailes Senderis izmeklēto formulu, tātad patiešām mums ir uh, jābalstās uz savstarpēju piekrišanu. Un politikā panākt šādu savstarpēju piekrišanu ir ārkārtīgi sarežģīti. Tātad jūs pieminējāt eh, konsultācijas, nevis piekrišanu. Tieši to arī mēs mēģinām panākt. Komisija mēģina darīt visu, lai um, tā sagatavotie priekšlikumi būtu kvalitatīvi. Mēs arī mēģinām konsultēties tātad ar pilsonisko sabiedrību, ar dažādiem ekonomiskiem un sociālajiem partneriem. Un tātad ir runa par 25 grupām, dažādiem politiskiem, ekonomiskiem, sociālajiem spēlētājiem, kas gandrīz visi ir atbildējuši uz mūsu ielūgumu. Piecas organizācijas atteicās, mēs šos ielūgumus nosūtījām atkārtoti. Protams, tā ir politiska izvēle no viņa puses. Uh, Un tad te ir runa par detalizētu analīzi par mūsu priekšlikumiem. Un šeit ir runa par NVO, par lielām un mazām grupām, kas eh, ir piedalījušās ar saviem pārstāvjiem mūsu organizētajās sanāksmēs. Mēs esam iekļāvuši mūsu ziņojumā pielikumu ar eh, visiem mūsu konsultantiem. Mēs, protams, mēģinam gūt mm, pēc iespējas vairāk informācijas no visiem šiem spēlētājiem. Mums ir jānodrošina visa tehniskā informācija, lai šis mūsu priekšlikums būtu tāds stabils. Bet, protams, mums vēl ir mm, šis darbs jāpabeidz, mums ir, kā saka, jāapstiprina viss tas, ko mēs paši esam šeit izsecinājuši. Lūk, tas arī viss, ko es vēlējos teikt. Es, protams, atzīstu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, tehniskā ziņā ļoti delikāts, uh, Es nevēlos šeit eh, personīgi sākt izteikties par šiem jautājumiem. Kā jau es minēju, te ir runa tieši par eh, tehnisko un juridisko pusi. Mm, Renes kundze, Eiropas Savienības eh, tiesa ir jāiesaista, tā ir jāspēlē sava loma. Nu, ja komisija un padomu vienmēr rīkotos pareizi, tad mēs dzīvotu tādā ideālā pasaulē. Es vienmēr atzīstu tiesas nepieciešamību. Un tātad šeit ir runa par tehniskajiem un juridiskajiem aspektiem, kas ir arī labi izklāstīti spriedumā. Protams, mums ir jānodrošina, lai viss notiktu pēc iespējas efektīvāk. Un, protams, mums ir jāņem vērā arī Rietum Saharas iedzīvotāju vajadzības. Uz to mēs arī balstāmies, bet ne tikai uz to. Un es ceru, ka mūsu gatavotie priekšlikumi ir mm, saprātīgi, mm, stabili un detalizēti. Jā, runa par termiņiem, ko es arī pieminēju. Jā, protams, jo ilgāk mēs nerīkosimies, jo ilgāk šie iedzīvotāji eh, negūs nekādu labumu. Un eh, šādas konsultācijas eh, visticamāk varētu iet vismaz vienu gadu. Mēs esam ņēmuši vērā to, ko ir minējusi Eiropas tiesa, un pēc gada mēs visticamāk nāksim klajā ar to šo pašu priekšlikumu. Mēs būsim vienkārši zaudējuši vienu gadu. Bet, nu, vēlējos šo vienkārši precizēt. Uh, Es eh, ļoti respektēju jūsu debates, eh, augstu vērtēju jūsu jautājumus. Kā jau es eh, minēju, priekšādētāja kungs, esmu gatavs atgriezties pie jums, lai mm, diskutētu ar jums pēc šīs Eiropas parlamenta organizētās misijas, kas, protams, ir leģitīma. Bet, protams, mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu Rietumsahāras iedzīvotājiem. Tāda ir realitāte. Es vienkārši ceru uz jūsu atbalstu padomas un komisijas pozīcijai. Komisāra. Uh... Eh, Lieliski komisāra kungs. Un dodu vārdu referents kundzei ļoti īsēm noslēgumam. Alons kundze izteikšos pavisam īsi pateic, pateicos komisāram par viņa atbildēs mūsu jautājumu. Es zinu, ka tas nav vienkārši. Uh, Mēs labprāt jūs gaidīsim mūsu komitejā pēc tam, kad pēc nedēļas būsim atgriezušies no mūsu misijas. Mēs ceram, ka tā būs veiksmīga, bet es saprotu, ka ir ļoti grūti šo tirzniecības eh, dimensiju nošķirt no politiskā jautājuma. Paldies. Paldies, turpina priekšstādātājs. Un citas diskusijas norisināsies vēl pēc apmek mūsu apmeklējuma Marokā, un tagad mūsu